So, good afternoon, everybody. Labvakar. Cienītie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, jo mums ir jāsāk darbs. Darba kārtība ir ļoti noslogota. Sāksim pieņemot darba kārtību. Saskaņā ar referentiem piektais punkts par jaunu pārtiku un sestais punkts par ģēmo audzēšanu tiks apmainīt vietām. Ja nav iebildumu, tad darba kārtību pieņemam ar šo grozījumu. Tā tad pieņemts. Un nākamais punkts ir paziņojums. Esmu ļoti gandarīts, ka pie mums ir iegriezušies deputāti no Vācijas bund Bundestāga, kurie uzlūdzas Matijas Grote. Tātad viņi nodarbojas arī ar vides pasākumiem pats uzlūdzējs varbūt nav šeit uz vietas. Nākamais punkts. 4. novembrī sto organizē notikumu par klimata pārmaiņu paneļa rezultātiem. Mm, doktors Pašalī ziņos par kopsavilkuma ziņojumu saiskarā ar saskaņā ar, sakarā ar EPSSE plenāras sēdes rezultātiem Kopenhāgenā. Arī aplūkosim sasniegto sanāksmē Limā visiem komitejas locekļiem varu piekodināt apmeklēt šo pasākumu. Jauns rediģēšanas materiāls instruments tiks nodots deputātiem, kas vēlas komentēt Nikolsona ziņojumu par jauno pārtiku. Tas palīdzēs iesniegt grozījumus, ne tikai precizēt valodu versijas, bet arī vairāk pārbaudīt tos pēc būtības. Un sekretariāts, komitejas sekretariāts jau ir nosūtījis deputātiem informāciju par to. Šodien ir pieejams tulkojums 21. valodā. Al, Igauņu un Maltiešu valoda, diemžēl, nav pieejama. sanāksmes dokumenti ir pieejami ar e-mīting uh, programmu un sanāksme tiek arī pārraidīta internetā. Izskatās, ka tagad um, varu apsveikt Vācijas Bundestāga deputātus, kas piedalās vīdes komitejā Herzlich Willkommen, un es ceru, ka jums patiks mūsu sanāksme. Pēdējais paziņojums ir saistīts ar koordinatoru rezultātiem 25. septembrī attiecībā uz ieteikumiem. Tie ir saglabāti elektroniski, un, ja nav nekādu iebildumu, tos var uzskatīt par pieņemtiem. Tātad pieņemti. Un tagad pārējām uz ceturto darba kārtības punktu, kas ir diezgan būtisks. Daži no jums varbūt atceras. Par regulas numuru 528-2012 par biocīdiem saistībā ar deleģētajiem aktiem. Šajā dokumentā bija notikums pie, noteikums 5. pantā, kur bija pienākums komisijai līdz 2013. gada 13. decembrim pieņemt deleģējošo aktu ar dažādiem sīkākiem īstenošanas pasākumiem, bet neraugoties uz šo termiņu, kurš jau ir pagājis, komisijai šis deleģētais akts vēl ir jāpieņem. Tas proti vēl nav izdarīts šīs jautājums ir izraisījis daļā, dažādas diskusijas ne tikai šeit, bet arī dalību valstīs un komisija un koordinātori nolēma, ka komiteja un koordinātori nolēma, ka ir komisija jāiecina šurp, izskaidrot šo kavēšanos, un es domāju, ka tagad būtu labs, labi dot vārdu komisijas pārstāvim un Mateus kungam no DG Environment, nu, vidas ģenerāldirektorāta, kuri varētu mums paskaidrot, kāpēc šie svarīgie jautājumi vēl aizvien nav atrisināti. Lūdzu, vārds tiek dots jums. jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable. Paldies, priekšsētāja kungs, cienītie deputāti un Bundestāga Vācijas parlamenta viesi visi klātesošie, liels paldies par to, ka devāt mums iespēju izskaidrot dažādos notikumus, kas beigu beigās komisijai lika pieņemt lēmumu veikt ietekmes novērtējumu saistībā ar zinātniskajiem kritērijiem un to ieviešanu, nevis mehāniski ievēro, ievērot termiņu, kur jūs minējāt un kas ir um, norādīts biocīdu regulā. Galvenais notikums, kas lika mums pieņemt šo lēmumu, visā Eiropas kontinentā vasarā, jūnijā, jūlijā, augustā 2013. gadā gan Skandināvijā, gan Dienvidu zemēs mēs faktiski izvirzījām mērķi izstrādāt zinātnisku riska faktoru kritēriju komplektu. lai īstenotu, ieviest šos kritērijus un novērtētu to ietekmi atsevišķos dokumentos leģislatīvos aktos. Iepriekš minētajos mēnešos notika divas lietas. Pirmkārt, tāds būtisks notikums, kā paziņojums komisijai, to dažādiem kanāliem, kam dažādo ieviesto kritēriju ietekme par ķīmisko vielu pieejamību Eiropas tirgu un līdz ar to arī šo kritēriju piemērošanas sekas būs nozīmīgas tautsēmniecībai un arī saistībā ar tirdzniecību, ar mūsu tirdzniecības partneriem. Un otra lieta - rūpniecības nozara mums izskaidroja, ka mūsu rīcība varētu arī izraisīt būtiskas sekas un sākās arī būtiskas zinātniskas debates tieši šajos mēnešos. To vislabāk ilustrē vairākos starptautiskos zinātniskos žurnālos publicēti galveno redaktoru ievadraksti 18 vai 19 žurnālos, kur bija norādīts, ka komisijas uzsāktais darbs nav zinātnisks, zinātniski pamatots un kā tāds ir mm, kļūdains. Tā pamatā bija divi ziņojumi, pamatā no zinātniekiem un arī tirgus dalībniekiem, kur bija teikts, ka mums ir jāpārvērtē mūsu izvēlētā pieeja, respektīvi nevis vispirms jāizvērtē, jāizstrādā kritēriji un, un pēc tam tie jāizvērtē saistībā ar konkrētiem tiesību aktiem, bet jārīkos citādi. Kamēr mēs šo novērtēšanu veicam, kļūst skaidrs, ka septītajā vidas rīcības programmā, kas tika apspriesta un pārunāta, um, padomē un parlamentā saistībā ar šo programmu starp pusēm tika panākta reāla vienošanās minētajos mēnešos, un šajā tekstā bija aicinājums savienībai, ko kā, kā vienotajam veselumam noteikt zinātniskus kritērijus endokrīnu pārtraucēju noteikšanai un arī citus pasākumus. Sakarā ar apgalvojumiem par to, ka mūsu pieeja būtiski ietekmēs dažādas rūpniecības nozares, un sakarā ar šajos mēnešos noritējušajām zinātniskajām debatēm, kā arī padomas un parlamenta politisko gribu saskaņot šos kritērijus. Mēs izvēlējāmies kā vislabāko pieeju ietekmes novērtējumu attiecībā uz šiem harmonizētajiem saskaņotajiem kritērijiem un vienlaikus arī pārbaudīt visus saistītos tiesību aktus. Šie trīs faktori priekšsēdāja kungs lika mums pāriet no zinātniskiem kritērijiem un atsevišķu tiesību aktu vērtēšanu uz uh, zinātnisku kritēriju izstrādi un ietekmes ietekmu novērtējumu uz visiem, visiem tiesību aktiem kopumā. Šai mērķim, šai nolūkā izstrādājam ļoti detalizētu ceļu karti, kas tika publicēta apmēram pirms pusgada, kur bija skaidri izklāstīta stratēģija un rīcības varianti. Mūsu novērtējumā es ceru, ka tā, tas vismaz sākumā dos jums pietiekamu izskaidrojumu, kāpēc mēs nevar, neievērojam noteikto termiņu, bet, protams, esmu arī gatavs uzklausīt jūs jautājumus, ja jums tāda rastos. Paldies! Tagad laiks uzdot jautājumus. Redzu, Stājas kungs vēlas izteikties, mans godātais kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Ehm, Vēlos pateikties eh, komisijas pārstāvējiem. Tas ir temats, kas mūs nodarbina jau ilgu laiku. Ehm, tam ir plaša vēsture. Nav runa tikai par iepriekšējo sasaukumu, bet vēl pirms tam un vēl pirms tam to sasaukumu. Endokrinās sistēmas traucētājie eh, smagi ietekmē cilvēkus ar vēzi, eh, diabēta slimniekus. Tāpēc, tāpēc Eiropas Savienība pieņēma lēmumu attīstīt eh, kopienas pieeja kopš 1999. gada, taču reālā darbībā tas vēl nav atainojies. Dažādajās diskusijās, kuras mums ir norutējušas par tiesību aktiem, biocīdiem, ne iepriekšējā sasaukumā, bet uh, priekš priekšpēdējā sasaukumā ar Praiera kunga ziņojumu. Es piedalījušais diskusijās, es biju atbildīgs par nelielu uh, likumdošanas daļu. Toreiz mēs, kā Eiropas parlaments, uh, nepārprotam nostājāmies pret priekšlikumu. Uh, un īpaši tas kaitē rūpniecībai un likumdošanas darba laikā strādājot ar premjeras kundzi. Mēs, kā Eiropas parlaments, lūdzam konkrētus kritērijus sarunās ar Eiropa padomi un Eiropas komisiju. Sākotnēji mums bija posms 18 mēneši, sniedzām šā laika ietvaros komisijai iespēju izstrādāt tās kritērijus, bet tas laiks ilgus četriem gadiem. Tāpat ar iepriekšējā sasaukuma laikā ar klāses kungas, kundzes ziņojumu 2012. gadā. Arī situācija bija līdzīga. Mēs konkrēti, pavisam nepārprotam, lūdzam Eiropas komisijai iesniegt pavisam skaidrs kriterijus. Līdz ar šo šis jautājums nenāk uh, no zila gaisa. Eiropas parlaments uh, sarunās Eiropā domu un Eiropas komisiju prezentē pavisam skaidrs pieprasījums. Eiropas komisijas pārstāvis arī savā atbildē minēja, ka Eiropas komisija mēģināja izstrādīt, izstrādāt šos kritērijus 2010. gadā, taču mēs, kā parlaments, vērsāmies pret uh, procedūru, kā to darām arī tagad, 2013. gadā pieņemām uh, uh, paziņojumu par eh, šiem eh, endokrīniem traucēkļiem. Mēs vienmēr esam apgalvojuši, ka ietekmes novērtējums ir jāizteno tikai pēc tam, kad ir jau noteikti zinātniskie kritēriji. Tāda ir parlamenta nostāja. 2013. gada jūnijā pēc diva pusgada darba visas atbildīgās iestādes un ENVI ģenerāldirektorāts direktorāts eh, nāca klajā ar kritēriju priekšlikumu. Tas bija ļoti saulēcīgi, lai varētu pabeigt e, procedūru četru gadu laikā, kā to pieprasīja Eiropas parlaments. Bet toreiz iejaucās uh, rūpniecība. Endocrination šāda ir filma, lūk, manās, man uz galda tā ir. Un šajā Uh, filmā pavisam skaidri atvainojas, kas notika 2013. gada decembrī, kad sāka, sākā šīs diskusijas. Kas notika? Uzņēmums Bayer pieprasīja no ģenerālsekretāra uh, informāciju par šiem konkrētiem kritērijiem, kas pēc tam notika. Nedaudz vēlāk, 2013. gada jūnija, zinātnieku grupa nosūtīja vēstuli Eiropas komisijai, un tajā bija minēts, ka notiekošais neatbilst zinātniskajiem datiem. Tas notika 2. jūlijā. Tā dažas nedēļas pēc tam, kad bija sākusies šī procedūra. Un tā kā laika trūka, Katrina Deisa, Eiropas komisija ģenerāla direktori sāka tūlīt eh, strādāt pie ietekmes novērtējumu un uh, vienu mēnesi vēlāk, 2016. augustā, zinātnieki, kas konkrēti nodarbojas ar šo tematu, kas ir liels autoritāte šajā jomā, apgalvo, ka 56 iepriekšējo zinātnieku grupa sarakst eh, sniegtie dati nav precīzi, un tad 2013. gada oktobrī Tā arī ataino šī informācija uh, filmā. Sanāk kopā sanāksme un 56 sākotnējie zinātnieki, sākotnējie zinātnieku grupā un otra zinātnieku grupa secina, ka pirmās uh, zinātnieku grupas secinājumi ir pilnīgi nepamatot. Jautājums Eiropas komisija no mans puses. Vai jūs varat atzīt to, ka Bayer iejaukšanās un 56 zinātnieku grupas darbs bija eh, izšķirošs, lai Eiropas komisija īstenotu ietekmes novērtoju. Otrais jautājums. Vai jūs varat apstiprināt to, ka 56 zinātnieku iebildes tiešām bija nepamatotas? Un Glauveres kundzes vadītās sanāksmes laikā, kā jau minēja, notika tas, kas notika. Mums ir septītā darbības programma, ir arī ceļa karti, kur pieminēja Eiropas komisijas pārstāvis, un nepārprotam abi šie dokumenti iestājas par horizontālo pieeju. Horizontālā pieeja kur mēs izskatīsim nostājas un arī uh, priekšrocības, kādas ir uh, iespējamām, iespējām potenciālām. 2014. gada septembrī Eiropas komisija sāka uh, sarunu diskusiju par šiem kritērijiem par endokrīniem traucētājiem. Mēs aprobežamies ar biocīdiem, kaut arī mēs zinām, ka daudz, te ir runa par kaut ko daudz vairāk, te jāskatās arī uh, ūdens un kosmetikas līdzekļu tiesību akti, bet šīs sarunas norisinās tik par, tikai par sociālu, tikai ar sociāliem uh, uh, kopienas um, faktoriem. Kā Eiropas komisija panāks, lai visos šajos kritērijos būtu horizontālā pieejama, un kā tiks ņemt, uh, ņemtas arī vērā dažādo iespēju priekšrocības? Un noslēgumā Kāda Eiropas komisija ir paredzējusi iesniegt um, pilnvarošanas aktus? Jo, manuprāt, laika jau vairs nav daudz. Paldies, un tagad vārds Matijas Grotem. Jā, paldies, Barts Tēs jau ļoti daudz pateica no tā, ko es vēlējos sacīt. Ar šo tematiku mēs jau nodarbojamies no 2008. gada. Par pesticīdiem vēl mēs pavisam skaidri noteicām kritērijas, ka sakot, ka mēs vēlamies kaut ko vairāk panākt. Un toreiz pieci gadi bija termiņš līdz 13. gada decembrim. Lai, un arī sarunās par biocīdu regulu mums, ja mēs atkal devām iespēju. Mums iespējas ir pilnīgi skaidrs, ka tas viss ir atstumts atpakaļ, balstoties uz vienu spēcīgu lobby darbību. Varbūt Hansen kungs, jūs varat mums tā arī paskaidrot, bet tāds mums iespējas radās. Temats, šis temats parlamentam ir svarīgs. Arī likumdošanas jomā dažādiem ziņojumiem mēs esam aktīvi darbojušies, bet no komisijas mēs neko neredzam. Mēs joprojām gaidām. Es domāju, ka mums šeit ir jāapspriežās, acīm redzot, savstarpēji, cik lielā mērā mēs to pieņemam, vai arī parlaments attiecīgi atbalstīt vairākas lietas pret komisiju. Varbūt jūs varat mums paskaidrot šo situāciju, bet es gan teiktu, ka es esmu diezgan nokaitināts par to, ka tik daudz laika ir pagājis, mēs joprojām gaidām, kaut arī šis temats eh, mūsu komiteja ir ļoti augsti starp prioritātēm iekļauts. Paldies! Un tagad Gerbrandī kungs lūdzu. Yes, thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm... Paldies priekšsēdētā. Es neatkārtošu to, ko Bart Stās un Gr Maties Grote jau sacīja un piedāvāja. Man ir viens jautājums un viens komentārs. Sāksim ar komentāru. Mēs visi zinām, ka priekšlikumi bija sagatavoti no komisijas vīdes ģenerāla direktorāta pietiekoši labi, un tas bija politisks lēmums izvairīties no to publiskošanas. Tā kā tas bija politisks lēmums, tā kā nu, jau ievēlētais komisijas priekšsēdētājs Junkers pirms vairākām nedēļām uzsvēra, ka Eiropas komisija ir politiska iestāde un ka konkrētie komisāri ir politiķi, man liekas nedaudz savādi, ka mēs šeit runājam ar Eiropas komisijas ierēģiem. Es domāju, nākotnē šāda veida debatēm būtu jānorisinās ar Eiropas komisijas locekli, proti Eiropas komisāru, jo viņi politiski ir atbildīgi par politisko lēmumu, uh, iesaldēt visu procesu, par kuru mēs pat labam runājam. Un tā kā ne komisārs par šo jomu atbildīgais, ne Endi ģenerāla direktorāts, bet gan ģenerāls sekretārs te iejaucās. Es domāju, es būtu eh, jānotur šis debats ar eh, Barozo kungu vai tuvākajo nedēļu laikā Junkeru kungu. Nu, tāds ir mans ieteikums par šīs komitejas darbu nākotnē. Es domāju, ja viņi ir politiķi, tad mums ir jārunā kā līdzīgam līdzīgu ar viņiem. Mans jautājums ir šāds. Šeit ir runa par zinātniskiem kritērijiem. Protams, ka komisijas ierēdnis minēja, ka bija tādi zinātnieki, kas apšaubīja piedāvāto priekšlikumu zinātnisko pamatu, ja par stāsim ir taisnība savā analīzē, tad šie argumenti nebija pārāk spēcīgi. Taču mans jautājums ir šāds. Ja jūs apspriež zinātniskus kritērijus, ekonomiskā ietekme, tā brīdī nav ļoti svarīgi, jo jūs apspriežat zinātni, kas aiz tā viss lēpjas. Kāpēc viss šis process zinātnes identificēšanas sakarā saistībā ar visu šo procesu varēja tikt uh, atlikts. Vai nevarēja vienkārši panākt, lai zinātne būtu skaidra un tāda ekonomiskā ietekme vai ietekme uz saussaimniecību ir skaidrāka pēc tam? Varbūt komisā, komisijas pārstāvs varētu atbildēt. Paldies. Grazie. Paldies. Tagad vārds Aukins kundzei. Yeah, uh, to... Paldies. Es pilnīgi piekrītu šeit izskanējušai informācijai. Es domāju, skaidrs mums jānotur politiskas debats, jo, ja tiek pieņemt šādu lēmumu pret mūsu lēmumu, pret septīto vides programmu, un paliek, a, a, noliek pie malas to, ko mēs esam šeit darījuši, es arī varu atstāt pie malas zinātniskos uh, secinājumus. Mums va, Dānijā pagājušajā gadā vai šī gada sākumā bija uh, skaidrs zinātnisks debats, neviens to nav apšaubījis, proti, ka ietekmi uz nedzimušiem bērniem ir visnotaļ smaga. Ir arī citi pētījumi, kas šogad tika veikti, ka ir eh, acīm redzama ietekme arī uz vīriešu auglību. Gribu piebilst, ka mums ir jāatbalsta Zviedri, kura, cik tālu es saprotu, ir iesūdzējis komisiju tiesā par tiesību aktu pārkāpšanu un par to, ka netiek uh, turēti solījumi. Viss bija skaidrs. Skaidrs, ka rūpniecības nozare var uh, nodarboties lobby darbību un ka viņi negrib neko zaudēt no savas ražošanas kapacitātes. Un ka viņiem ir pilnīgi nav, kas notiek ar ne, nedzimušiem bērniem. Mums kaut kas šai ziņā jādara. Es domāju, komiteja ir šai komitejai jāatbalsta Zviedrija un tiešām jāizdara spiediens, uh, lai kaut kas virzītos uz priekšu. Paldies. Grazie. Paldies. Un tagad. Paldies, un tā kā nav citu. Tā kā nav citu runātāju, es varu dot vārdu komisijai, kas sniegs atbildi. Paldies, priekšsētāja kungs. Liels paldies. Runātājs pateicis trijās valodās par visiem šiem jautājumiem. Darīšu visu, visu, kas manos spēkos, lai pastāstītu vairāk un ceru atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem iesākumam. Es saprotu, tas man ir eh, vieglākais sākuma punkts, tad lūdzu ļaujiet man tā arī rīkoties. Divi, divas, tā sakot, izšķirīgās lietas. Neapšaubām varu apstiprināt to, ka no nu, rūpniecības nozars pārstāvjiem esam saņēmuši daudz komunikācijas, kas noveda līdz eh, notikumiem 2013. gada vasarai. Tas bija viens no diviem svarīgajiem izšķirīgajiem faktoriem, kāpēc komisija pieņēma lēmumu īstenot ietekmes novērtējumu zinātniskajiem kritērijiem un pārbaudīt, kā tas atsauc uz veselu virktiesību aktu. Vēlos norādīt uz to, ka e-mails, uz kuru šeit bija atsauc, bija tikai viens no ziņojumiem, kas nonāca komisijas rīcībā. Tādu bija daudz, taču tas sniedz savu ieguldījumu tajā, ka komisija pieņēma lēmumu, ka ir neapšaubāmi jāpārbauda uh, rūpniecības uh, nozares apgalvojumu. Tad vēl bija viens cits svarīgs izšķirīgs faktors, proti 56 zinātnieki vai visnotaļ daudz starptautisku zinātnisku žurnālu redaktori. Un jā, varu apstiprināt to, ka pateicoties uh, ar uh, zinātnisko padomdevēju Anu Gloveru mēs varējām apstiprināt, ka šie temati, uz kuriem norādīja šie izcilie zinātnieki, ir tādi, kas ir pazīstami, ka tur vēl notiek strīdi no zinātniskā viedokļa, un šie temati eh, ievērojami neietekmēja pašu zinātniskos kritērijus. Vēl es varētu sacīt, ka šie ievērojamie starptautisko zinātnisko žurnālu zinātnieki, zinātnieki savās redaktoru slējās aizmirs vai arī tīšu prāt nepieminēja to, kurš komisijas darbs viņa skatījumā bija nezinātnis. Līdz ar to komisijai bija grūti izvērtēt, ar ko tieši zinātnieki nebija apmierināti līdz Anna Glover sasauca divas nometnes kopā pie sarunu galdu. Taču tas fakts vien, ka tik daudzi startautisko zinātnisko žurnālu redaktori paraksta tādu redaktoru slēju ar tik skarbu Eiropas komisijas zinātniskā darba kritiku, turklāt vēl to paraksta daudzi citi zinātni, e, starptautiski pazīstami zinātnieki, lika komisijai pieņemt lēmumu, ka ir jāizvērtē šo apgalvojumu pamatojamību. Taču, kā jau sacīju, pateicoties Andris Glovers darbam, saicinot šīs zinātnieku nometas kopā viens dienas sanāksmē, kurā tika panākt skaidrs secinājumi, mēs varam apgalvot, tagad, ka zinātniski nedrošie aspekti, par kuriem notika vienošanās šajā sanāksmē, ir tādi aspekti, par kuriem mēs jau sen zinājām un strādājām pie tiem, kopš 1999. gada stratēģija tika pieņemta tieši ar meitos noskaidrot. Ja pievēršos ceļa kārtai ietekmes novērtējumai un nesen Eh, notikušajām sabiedrības apspriedēm, tad jūs redzat ceļa kartē, atainojas mūsu nodoms izvērtēt gan ieguvums, gan izmaksas. Tāds ir mūsu nodoms. Vēlamies attīstīt un izvērtēt horizontālo kritēriju ietekmi uz visiem tiesību aktiem un galvenokārt uz sešiem tiesību aktiem, kas skaidri min šos eh, endokrīnu traucētājus. Tāds ir mūsu neapšaumais nodoms. Runājot par jautājumiem sabiedriskajā apspriedē, norisinājās debats par to, vai Šīm diskusijām jābūt plašām ar daudziem jautājumiem vai ļoti mērķiecīgai konkrēti attiecībā uz tām jomām, ko gribam iegūt inter, informāciju. Un mēs uzskatījām, ka pēdējais variants mums bija labvēlīgāks, un tā arī tiek eh, efektīvāk izmantots laiks atbildot uz jautājumiem. Tas nenozīmē to, ka mēs pašā ietekmes novērtējumā neskatīsim ieguvums. Patiesībā mēs esam parīdz, pa, paredzējuši noslēgt līgumu, kas mums ļaus izvērtēt ieguvums, taču mēs nepārprotam ietekmēsim, eh, izskatīsim arī šo kriteriju horizontālo ietekmi. Tad vēl bija atvērts jautājums, kas man ļauj izteikties relatīvi. Es ceru, ka manis nu pats sacītājs izskan gan relatīvi. Ir divas Mm, kustības, par to, ka ir ietek, eh, ievērojama ietekme un ievērojama zinātniska neskaidrība. Un mēs kā valsts ierēģi uzskatījām, ka mums ir jāizskata šie apgalvojumi. Zinātniskais apgalvojums, kā jau minēju, tikmēr tika atrisināts, jautājums par ievērojumu ietekmi uz rūpniecību. Š, e, mēs e, šādu izvērtējumu pat laban īstenojam. Ja runāju par to, kāpēc mēs īstenojam zinātnisko kritēriju ietekmes novērtējumu, tad vēlreiz gribu atsaukties uz ceļa karti. Tur jūs redzat ir paredzēti vairāki varianti attiecībā uz zinātniskiem kritērijiem. Divi varianti, kas attiec zinātniskiem kritērijiem, ir kategorija iekļaušana vai neiekļaušana. Pagājušajā gadā Eiropas parlaments uh, savā pašinstīvu ziņojumā pauda iespaidu, pauda viedokļa jūs vēlaties, lai būtu šīs kategorijas, mums tas vēl jāizvērtē. Un tad vēl, eh, es atvainojos, izteikšos gana tehniski, te ir runa par potenci Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde Itālijā nepārprotami apgalvoja, ka potences iekļaušana kriterijos ir e, politiski izvēle. Un tad mēs izvērtēsim, vai potenci ir jāiekļauj vai nē. Kā jūs redzat, no ceļa kartas ir vairāki varianti, kas attiec zinātniskiem kritērijiem. Tāpat ir arī ietekme un labumi, un esam paredzējuši izskatīt visu šo aspektu kopumu. Un tad vēl bija citi komento, komentāri, kas, manuprāt, nav komentējumi. Tad ar to es arī varu beigt, ja citi jautājumi nav. Paldies! Grazie. E possiamo quindi passare. Paldies, un mēs varam pāriet uz nākamo punktu, bet pirms mēs to darām, ļaujiet man uh, apsveicināties ar uzņēmumu direkti pārstāvjiem no Trevīzo, kuri ir ieradušies mūsu apciemot un klau, piedalās kā klausītāji šīs komitejas darbā. Tagad nākamais punkts kā mēs teicām, mēs mainījām darbu kārtību, un tagad mēs runāsim ar darību valstu iespēju ierobežotai aizliegt ģenētiski modificētu organismu audzēšanu savā teritorijā. Kā jau atzīmējam, šīs jautājums ir priekšlikums, kurš jau atrodas uz mūsu galda ļoti ilgu laiku. Komisija jau priekšlikumu iesniedza 2010. gada jūlijā, Parlaments 2011. gada jūlijā pirmajā lasījumā pieņēma savu nostāju padome 2014. gada jūlijā pievienoja politisko uh, vienošanos, kas tika izli, iz, izziņa, izziņots pirmajā sesijā Strasbūrā jūlijā, un mēs par to runājām. Tagad dodu vārdu mūsu ziņotājai Frederikai Rīsai. Lūdzu. <laughs> Paldies, priekšsētāji kungs. Tā kā darba kārtība tik mainīta, es jūtos mazliet uztraukta. Es runāšu apmēram 6 vai 7 minūtes, centīšos izteikties īsi, tā kā šis dosie ir bloķēts, tad mūsu komitejā mums vajadzētu krietni apspriest to, saprast, kas ir darāms tālāk. Trialogs vēl turpinās, un šeit ir kopīgi punkti gandrīz visos runātāju, visās runātāju runās, kopš um, padomes nekas uz priekšu nav pavirzījies, ir jāatrod jauns variants, kā panākt progresu. Vairākas dalībvalstis grib, vairākums dalībvalstu vēlas aizliegt ģenētiski modificētos organismus savā teritorijā. Komisijas priekšsēdētājs Žans Klots Junkers neko jaunu mums arī nav pateicis. Jūlijā noklausīšanās laikā viņš vērsās pie visām politiskajām grupām, aicināja izvērtēt šo jautājumu dziļāk. Mūsu komisārs Andrukaitis arī runāja, ka šīs jautājums ir jāplūko tālāk. Viņa secinājumi bija diezgan ekstrēmi, var teikt, viņš teica, ka ir vajadzīga, ka dalībvalstīm pēc iespējas lielāka elastība, lai veicinātu tiesisko noteiktību. Tieši tāpēc direktīva 2001. gada direktīva par apzināto ģēmo izplatīšanu vidē ir jāgroza. Šī direktīva tika apstiprināta parlamentā un jūlijā 2011. gadā arī tika pausta viennozīmīga atbalsts, vien, viennozīmīgs atbalsts. Balsojums bija ļoti skaidrs un atgādināšu, ka parlaments ierobežoja savas iespējas paust politisko gribu un tāda, un par, arī padomas politiskā griba bija pietiekami skaidra. Tātad vēlos atgriezties pie slavenās pirmās fāzes, Padome mums piedāvā pirmo procedūru, kas ir pilnīgi jauna, tā saucamā nepiedalīšanās vai optauta procedūra. Dalībvalsts, kuras izmantos ģēmo sēklu materiālu, obligāti izmantos šo pirmo fāzi, vērsīsies komisijā un iesniegs tajā pieprasītāju uzņēmumu lūgumu kur tiks prasīt attiecīgi darbības joma, un tikai tad, ja šis lūgums tiks noraidīts, tad mēs pārējām uz otro fāzi, kur ir iekļaut citi kritēriji, lauksamniecības politika, veselības aizsardzība un tā tālāk. Mēs vēlamies savu darbu, ko mēs panācām pirmajā lasījumā, saglabāt, nezaudēt, Parlamentam ir zināmas šaubas par jaunā mehānisma efektivitāti. Ne visi skaidrojumi, ko komisija man laipni iesniedz, ir saprotami. Mēs visi to zinām, un arī komisija, kam šī procedūra vēl nekad nav vēl pārbaudīta praksē. Tātad tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un ir aktuāli to šobrīd pārbaudīt. Padome arī norādīja, ka ir vajadzīga tiesiskā noteiktība, šī pieeja ir saprotama, un tā kā ir vajadzība arī vienkāršot sistēmu, to var izdarīt jau uz minēto kritēriju pamata. Ir vajadzīga ne tikai tiesiskā noteiktība, bet arī pārskatāmība, kas prasa pagarināt termiņus. Es parādu 60 dienas, 30 dienu laikā, piedāvāju 60 dienas tekstā norādīt to 30 dienu laikā, runājot par kolēģa Mazuron, Mazuronis piedāvā, piedāvājumu. Mm, mēs vēl atgriezīsimies pie viņa izteiktā jautājuma. Ir daudz, un pie otrā Pie otrās fāzes šeit ir obligāts raksturs, tāpēc labāk ir aktivēt šo pirmo te frāzi, un otrajā fāzē tā tad ir marģināli faktori, kas iet pat pre, runā pretī direktīvas pamatmērķim, proti nodrošināt dalībvalstīm labāku, elastīgāku rīcības brīvību. Tātad otrā fāze faktiski atceļ šo te nosacītību 24. grozījums un, manuprāt, dalībvalstīm ir jāļauj izmantot savu rīcības brīvību. Atgādināsim priekšlikumu. Tā pamatā ir 2012. gada Dānijas prezidentūras ierosinājums, un es vēlētos pie viena izmantot izdevību uzdot jautājumu komisijai. Jūs vairāk kārt norādījāt, ka ir svarīgi izmantot paplašināt dalībvalstu rīcībā esošo instrumentu arsenālu. Vai jums nešķiet, ka šī pieeja, kas 24. grozījumā, kas ir formulēta 24. grozījumā, labāk atbilst 2010. gada priekšlikumam nekā tam, ko šobrīd piedāvā padomu ar savu nostāju. Un treškārt, runa ir par otro fāzi, vēlreiz mums šķiet, ka lasot padomes piedāvāt to tekstu, tas, kas mums ir svarīgs, tiek padarīts par marģinālu, par nenozīmīgu sekundāru. Pēc uh, atļaujas piešķiršanas dalību valstīm ir iespēja rīkoties divu gadu laikā, bet ja ir piektā panta jaunā procedūra, kas ļauj dalību valstīm ierobežot geogrāfisko darbības jomu attiecībā uz GMO, ja parādās jauni objektīvi apstākļi Tas mums šķiet ir attālināti no tiesiskās noteiktības, kas tiek prasīta. 26. grozījumā tiek runāts par drošākas, stabilākas procedūras ieviešanu, konsekventākas procedūras ieviešanu un es atgādinu, ka no iepriekšējā parlamenta esam saņēmusi pilnīgi skaidru mandātu, jo noteikumi tika pieņemti ar absolūtu balsu vairāk, likumu, un tāpēc nevienu nepārsteigs tas, ka es piedāvāju atklāt to 24. grozījuma, kas ir otrais pamat grozījums šajā projektā, 24. pamata sarakstu, kas ir atvērts saraksts, un kur var iekļaut jaunas kritērijas, kas papildina Korinas Lapāžas darbu no 2011. gada, kas pamato, kas papildina tātad šo sarakstu ar vides kritērijiem un uh, paši par sevi šie kritēriji pamato juridiskā pamata maiņu, ko es piedāvāju savā grozījumā. Es varbūt domāju, ka šeit komisija mums pirmajā lasījumā nepiekritīs, nepiekritīs pirmajā lasījumā pieņemtajam, un es vēl pie, papildinu jaunu, to papildināju ar jaunu elementu, kas ir svarīgs, ir risku pārvaldības aspekts lai būtu skaidri saprotams, kas ir vērtētājs, kas ir pārvaldītājs dalību valstī. Un uh, vēl, lai turpinot um, vienlīdzības aspektu, runāt par vienlīdzības aspektu, es varētu vēl piebilst šo to par grozījumiem ar līdzās pastāvēšanas aspektu ģēmo kultūrās Te arī bija ļoti dzīves debates. 29. jautājums ir saistīts ar piesārņotāju maksātāju principu, kas paredz finanšu nodrošinājumu. 27. grozījums ir saistīts ar pāredzamību, kas ir svarīgs lauksaimniekiem, un 29. un 30. 31. grozījums ir saistīts ar pārskatāmību. Es ceru, ka vienlaikus izteicos gan īsi, gan gari, un Domāju, ka ir svarīgi dot vārdu tagad kolēģiem. Mēs zinām, ka šodien mums visbūtiskākais mums ir doma dažādība un arī vienprātība, un ir svarīgi nonākt pie kopšaucēja. Trialoga pirmajā sanāksmē mums ar referentiem un ēnu referentiem būtu jāizdodas pēc, panākt vis, pēc iespējas stabilāks kopsaucējs. Paldies! Grazie, adesso la parola alla collega Kosti. Paldies, un tad dod vārdu kolēģim Kostingeram. Uh, paldies, priekšsēdētāji, paldies Rīsai par saviem, savu ieteikumu paušanu un arī iepriekšējā viedokļa apmaiņā vidas komitejā mēs sapratām, ka tas ir ļoti aktuāls un svarīgs temats un katram gandrīz ir par to viedoklis. Šobrīd mums tiešām ir arī pieejamas rekomendācijas no referentes un es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka viņa ierosina dalību valstīm arī izmantot pieejamos pasākumus, lai ja tās to vēlas neatļaut GMO eh, kultūra audzēšanu, tā ir, eh, tas ir kā labs pamats, uz kur, ko izmantojot mēs tālāk varam strādāt. Piekrītu šeit pilnībā referentēju. Arī vidas ietekmes novērtējumā Rīs kundze ierosina 2010. gadu vadlīnijas uh, E, noteikts saistošā statusā, lai tas tā paliktu kā līdz šim, lai mēs e, varētu stiprināt šo nostāju. Atšķirīgs viedoklis e, man ir riska izvērtēšanā, kas attiecas uz ietekmes uz cilvēku un vidi. Es neesmu pilnībā uh, pozitīvi noskaņot pret jauniem formulējumiem, jo šeit ir runa par tiesību aktu, kas ļauj dalību valstīm pašām lemt, ļaut vai neļaut audzēt ģēmo kultūras. Diez vai ir nepieciešams pilnībā mainīt šo sistēmu. Riska izvērtēšana attiecībā uz ietekmu uz vidi ir jāturpina kā līdz šim Pārstrādāšana, protams, ir nepieciešama. Žansklāts Junkers jau to ir ierosinājis, bet es neuzskatu, ka šī ir pareizā vieta to regulēt. Un eh, diez vai tas iekrīt arī šajā darbības jomā, kas attiecas uz divu pakāpju pieeju. Tas arī ir Rīs kundzes eh, formulējuma pamat kodols, varētu teikt, balstoties uz 2012. gada tiesību aktu priekšlikumu pamatā atbalstu visu, kas eh, palielina dalību valstu eh, lemt spējas eh, par GMO aizliekšanu. Interesanti, kā Rīs kundze vērtē to, tās izredzes, kas ar šim tiesību aktam, ņemot vērā, ka 12. gadā tas jau priekšlikums vienreiz izgādās. Saraksts ar pamatojumiem, šeit ir precīzāk formulēts viss pamatā pozitīvi to vērtēju, tīpaši sociāla ekonomiskos. Arī šeit es e, domāju, ka padoms teksts ir uzlabots, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs e, nesamazinātu dalību valstu rīcības iespējas, ja mēs pārāk ieslīgstam detalizētā aprakstā, lai paliktu pietiekams manevrēšanas iespējas un katra dalību valsts spētu e, arī izmantot nepieciešamos argumentus, lai noraidītu ģēmo audzēšanu. Par tiesību, tiesisko pamatu. Rīskundze vēlas izmantot 114. pāntu. Mums jau bija viedokļa apmaiņa ar juridisko dienestu, padomus juridisko dienestu. Mums tika skaidrots, kāpēc šeit e, pamats ir ņemts no iekšējā tirgus jomas šeit es vēlētos uzzināt no referentes, kāpēc viņa tomēr uh, vēlas uh, kā tiesību pamat izmantot vides jomu. Un šie ieteikumi, ko referente ir sagatavojis, protams, ir ļoti svarīgi, lai būtu tiesiskā skaidrība, lai dalību valstis varētu arī pašas lēmt par ģēmo lietošanu. Uh, Un eh, kad katrā ziņā šī situācija tad uzlabotos. Paldies! Grazie, la parola ora al viceprezidente Parnion. Monsieur le Président, chers collègues, tout... Paldies, priekšsētāji kungs, cienītie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties mūsu referentei Frederikai Rīsai, kura mums um, šodien piedāvāja ļoti pilnīgu līdzsvarotu ziņojumu, kas atspoguļo parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Tur ir runāts par dažādām prioritātēm, sociālistu un sociāldemokrātu prioritātēm, kā arī aizliegumu iespējām līdzās pastāvēšanas kopā ar ģēmo un tradicionālajām kultūrām Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes novērtēšanas procedūras pastiprināšanu un citiem jautājumiem. Runājot par Frederiks Rīses kundzes padarīto, es gribētu īpaši atzīmēt 17. 19, 25 un 26 grozījumu, kuri piešķir dalībvalstīm lielāku elastību un pastiprina tiesisko noteiktību. Mēs arī labvēlīgi vērtējam 10. un 22. grozījumu, kas ļauj dalībvalstīm um, veikt pasākumus ne tikai pirmajā, bet arī otrajā fāzē. Ra referente jautāja, vai dalībvalsts varēs prasīt aizliegumu pirmajā fāzē, ja tai, tās nav paņa, saņēmušas pilnu informāciju no ģenētiski modificēto organismu frā, um, uzņēmumiem. Pirmkārt jānorāda, ka ir jābūt marķējumam bez GMO, lai novērstu konkurences traucējumus. Lauksemniekiem būtu jāspēj marķēt savu produkciju, ja tajā nav GMO. Otrs grozījums par aizliegumu saraksta papildināšanu par vēlmi prasīt ģēmo aiz nepieļaušanu dažos produktos. Šeit būtu vajadzīgs reform, referendums un treškārt dažādie. Ceturtais grozījums atvainojas uh, prasītāju iespēju vērsties visā Eiropas Savienībā vai tikai dažās dalībvalstīs. Ne visām dalībvalstīm ir jāatbild uz ies, tie iet, ies, iesniegumiem, un dažas dalībvalsts vienmēr atbild noraidoši. Ceturkārt, piesardzības princips. Mm, domāju, ka tas ir ļoti svarīgs šīs te sistēmas ieviešanā. Lūk, priekšstādē kungs, cienītie kolēģi, dok, referents kundze, tie ir dažādie, dažādās, šis, šie, šie dažādie aspekti, ko es kā ēnu referents vēlējos atzīmēt. Paldies, un tad vārds ir dots kolēģei Girlingai. Thank you. Um, well, I'm, I'm... Paldies. Esmu mazliet uh, vīlusies Rīskundzes grozījumos dažādiem iemeslu dēļ. Piemēram, Diezgan stingri viņa pieturējusies ir parlamenta nostājai, kas nevienmēr bija ļoti saskaņota, kā kompromisa nostājas e, mēdz būt. Tik stingri, nu, nelokāmi pieturoties pie šīs pozīcijas un atkārtoti iesniedzot tik daudz grozījumus, uh, Mūsu priekšā joprojām ir ļoti garš un sarežģīts priekšlikums, kur ir daudz problēmu par līdzās pastāvēšanu, marķēšanu un tā tālāk. Tas kļūst ir vēl sarežģītāks, lai gan būtiskākais jautājums ir par to, vai mēs ļausim dalību valstīm pašām pieņemt lēmums, eh, balstoties uz eh, vidi, veselību vai citiem aspektiem. Manuprāt, šeit pastāv risks, uh, ka šis pamatprincips var netikt cauri, panākt eh, vienošanos ar padomu. Pirmais punkts kaut vai. Biju vīlusies redzēt, ka pirmais grozījums ir par tiesisko pamatu, kas atkārtot ir iesniegts. Ir samērā skaidri, kāda ir padoma nostāja, ka tiesiskajam pamatam ir jāpaliek eh, vienotā tirgus jomā. Un ir absolūti skaidrs, ka liela daļa no likumdošanas, kuru mēs apspriežam, par kuru mēs vienojamies, kuram ir milzīgi ieguvumi vides jomā, notiek balstoties uz tiesisko pamatu vienotā tirgus aspektā, kā piemēram par plasmas maisiņiem. Arī tur pamats ir vienotā tirgus jomā. Kāpēc Rīsas kundze vēlas tik ļoti uzstāt uz tiesiskā pamata maiņu? Tas, manuprāt, pārāk sarežģīja šīs lietas. Katrā ziņā tiesiskā pamata mainīšana nemaina uh, šīs tiesība akta efektivitāti. Šeit nav tik daudz runa par vides vai cilvēku veselības uh, aspektu iekļaušanu, uh, kas tur nebūtu. Nē, tas jau pastāv. To veica EFSA aģentūra, izvērtējot uh, darbību. Šis tiesība akts nav paredzēts, lai stiprinātu šo jomu. Nē, šī tiesība akta mērķis tāds nav. Un ja parlaments vēlas eh, padarīt to par eh, šādu iemeslu, tad tas izgāzīsies un eh, tad mums nebūs likumdošanas vispār šajā jomā pieļauts ir aizliegums eh, balstoties uz vides aspektiem, piemēram, pesticīdu rezistences izveidošanās un citi. Tas jau ir iekļauts ģēmo izvērtēšanas aspektā. Tad, ja šādas normas tiks atļautas, tad e, EFSA veikta autorizācijas procesam nav jēgas, ja dalību valsts dubultā to izdarīs. Šeit ir jāpadomā plašāk. Ņemot vērā visu sacīto, vismaz pirmajā lasījumā man pašai likās, eh, ka tas bija parlamenta neadekvāts eh, darbs, un es to neatbalstīju. Tā vietā, lai piedāvātu tiesisko noteiktību, te tiek piedāvāt ļoti daudz eh, cauruma likumdošanā. Un ja mēs turpināsim šo procesu, es domāju, ka ir daudz citas jomas, kas ir jāuzlabo manuprāt, vajadzētu vairāk strādāt pie tā, lai netiktu ar aizliegumiem kavēt arī zinātniskā darbība. Es zinu, ka daudzi domā, ka ir šī milzīgā vēlme uzspiest ģēmo audzēšanu Eiropā. Nu, es neesmu pārliecināts, ka tas tā notiek. Manuprāt, lielākā daļa uzņēmumu ir atteikušos no šīs vēlmes. Uh, Vienīgais, eh, ko viņi vēlas darīt Eiropā, ir turpināt pētījumus, un tas būtu tiešām žēl, ja ar šo tiesību aktu tas eh, tiktu aizliegts. Manuprāt, mums vajadzētu aizstāvēt Eiropas uzņēmumu spējas un pilsoniskās sabiedrības tiesības veikt šos pētījumus. Tāpat mums ir arī jārisina sēklu jautājums. Vajadzētu arī izvēles brīvību noteikt, ievērojot ietekmi iekšējo tirgu un arī Eiropas Savienības um, saistības, to es savos grozījumos arī iekļaušu, bet mans būtiskākais punkts ir, ja jūs esat apņēmušies nodrošināt dalību valstīm spēju pašām lemt. Mēs nevēlamies audzēt savā teritorijā ģenētiski modificēts uh, organismus, tad ir tas jādara vienkārši. Ja savukārt tas tiek izdarīts kā, kā lai risinātu citas problēmas, tad mēs sākam uh, savu darbību, kas balstās uz tālāk neveik, tālāk novedīs pie neveiksmes. Paldies tālāk, Boiler. Sure. Paldies, priekšsēdētā. Vēlos pateikties Rīsas kundzei par eh, ziņojumu projektu un par uh, ierosinājumu, kā uzlabot šo ziņojumu. Tā tiek stiprināts priekšlikums. Pirmkārt, juridiskā pamata mainīšana no iekšējā eh, tirgus uz citu tiesību. Es domāju, tas ļauj dalību valstīm uz daudz plašāku pamatu aizliegt ģēmo uz viņu teritorijā. Uh, Turklāt dalību valstīm tagad tiek paredzēta iespēja tās pašas var izvēlēties, vai tās vēlas ģēmo savā teritorijā vai ne iekšējā tirgus, eh, kā pamatojuma arguments šeit man liekas diezgan jocīgs. Arī tiek uzsvērts būtiskais eh, aspekts par eh, līdzās pastāvēšanu Dalībvalstīm tiek paredzēta iespēja kultivēt ģēmo, vienlaiks nodrošināt paralēlos noteikumus, ka, dalīb, eh, ka, ka dalībvalstis eh, pieņem lēmumu nekultivēt ģēmo visā vai daļā savas teritorijas. Ir arī labi redzēt, ka referenti ir paplašinājusi pamatojumu sārakstu, pamatoties kuru var eh, ierobežot ģēmo kultivēšanu. Pat laban eh, piedāvātie priekšlikumi, piedāvātie pamatojumi ir pārāk ierobežojoši un līdz ar to dalībvalstīm nav reāls iespējas rīkoties ierobežojot ģēmē kultivēšanu. Man vēl ir dažas bažas saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūru. Es zinu, ka Rīs kundze vēla stiprināt uh, satura 22. 24. grozījumu, taču ņemot vērā to, ka pirmā fāze nosaka precedentu, ka valsts ir tādā pašā līmenī, ka bija tehnoloģiskās uzņēmums. Es domāju, mums būtu jāspēj svītrot visu šo pantu no šī no šī tiesība akta, bet visādi citādi esmu gatava atbalstīt referents lielisku paveikto darbu. Paldies! Grazie, adesso la parola. Paldies, tagad vārds Staisa kungam. Kolēgas, um... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Man ir jāatzīst, ka Esmu diezgan apmierināts eh, sadarboties ar referentiem un ēnu referenti mēs arī apspriedāmies ar Eiropas komisiju un prezidentūru. Taču pirmkārt, pirms pievērsīšos diskusijām par šo tēmatu, vēlos uzsvērt to faktu, ka Eiropas komisijas priekšsēdētājs Junkera kungs nāca klajā ar svarīgiem paziņojumiem par ģēmo savā uzrunā Eiropas parlamentā. Un uh, politiskajās grupās un arī savā misijas paziņojumā, mission statement, nosūtot uh, savu vēstuli Andrikaitis kungam komisara. Viņš apņēmās, ka pēc sešiem mēnešiem Eiropas komisija iesniegs jauns priekšlikums. Es domāju, ka jārīkojas steidzami, ir jāsāk trīspusējs uh, dialogs, lai saprastu, kurā virzienā arī mēs dodamies. Mēs te nerunājam nezinot, kāda konkrēta Eiropas komisijas priekšlikuma. Otrakārt, esmu priecīgs par to, ka referents savā ziņojumā piedāvā daudzus grozījumus, par kuriem mēs cīnījāmies vēl pirmajā lasījumā kopā ar Lepāžas kundzi, viņas priekšgājēju. Rīs kundze priekšgājēju. Īpaši esmu gandarīgs par to, ka ir mainīts juridiskais pamats Ar Itālijas prezidentūru mēs par to runājam un arī ar eh, padomis eh, juridisko dienestu un Eiropas komisiju. Es atbalstu referenti juridiskā pamata maiņas jautājumā. Un arī esmu priecīgs par to, ka ir atsaukce uz dec 2008. gada decembra padomas secinājumiem un tas attiec arī uz vadlīnijām ģēmo jautājumā. Vadlīnijas nevar balstīties tikai uz līdz, līdzvērtīguma pamata, bet jādomā arī par eh, tiešo un netiešo ietekmi. Esmu priecīgs par dažādiem grozījumiem, kas aicina uh, publiskot uh, Uh, vienošanās tekstus un vispār panāk lielāku caurskatāmību. Nu, tad pārēsim pie kaut kā sarežģītāka. Eiropas uh, parlamenta piedāvājums, lai būtu divas fāzes darbam, divi posmi. To arī teica Balērs kundze. Pirmais darba posms būtībā piešķir uh, izvēles iespējas ģemo galīgā lēmuma pieņemšana. Tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams, īpaši zaļo skatījumā, tātad mēs iesniegsim grozījumus, lai padomis priekšlikums par pirmo un otro darba fāzi tiktu atcelts. Nu, vismaz mēs mēģināsim to panākt. Un mēs strādāsim otrā posma virzienā. Tātad, mm, pat labam tas ir otrais posms, pēc tam tas būs pirmais posms. Ir jānosaka eh, tāda kriterija, lai dalībvalsts varētu pieņemt tādus lēmumus, kādus tās vēlas, eh, pilnīgi neatkarīgi, un nekādā ziņā tas lēmums nedrīkst tik pieņemts, iejaucoties eh, ģēmo ražotājiem. ģēmo ražotāji varētu ietekmēt galīgo lēmumu, tāpēc ir ļoti svarīgs 24. grozījums, kas paredz nevis aptverošu sārakstu ar aizlieguma pamatiem. Tu, es redzu, kā referente tur iekļauj to sarakstu, par kuru mēs bijām vienojušies ar Lepāžas kundzi. Un Lepāžas kundze sārakstu plašs vairākums bija atbalstījis pirmajā lasījumā, to es gribu uzsvērt. Un aicinu kolēģis, es arī viņš uzrunāšu personīgi, ja kādam ir šaubas par pirmo darba posmu, varbūt mēs varētu kopā iesniegt grozījums, lai šis pirmais posms tiktu atcelts. Paldies. Tagad vārds eh, kolēģe Evi. Paldies. Arī mēs vēlētos eh, uzsvērt, ka pieeja izvēlēties tikai 192. pāntu kā juridisko pamatu um, nav īsti pareizi un varētu būt problemātiski īpaši attiecībā uz teritoriālo piemērošanas jomu. Faktiski mēs ierosinātu ievietot abas, atsaucas uz abām, juridi, uz abiem juridiskiem pamatiem, gan uz esošo, gan uz šo 192. pāntu. Un paldies referentei par ieguldīto darbu, un mūsuprāt Mums šķiet ne, tomēr nepieņemami, ka privāta tiesību subjekts var dalībvalstī noraidīt uh, iesniegto pieteikumu. Visu centralizējot, mēs faktiski atdodam, atsakāmies no dalībvalstu suverenitātes, runājot par 27. grozījumu, kur ir runa par alternatīvajām izmaksu iespējām. Tas šķiet nav īsti sadarīgs ar dalībvalstu priori, prerogatīvām iespēju izvēlēties pašām audzēšanas kārtību. Visbrīžāk, visbeidzot runājot par līdzās pastāvēšanu, šis noteikums šķiet varētu vājināt esošo regulējumu. Nav skaidrs, kādos apstākļos ģēmo varētu pastāvēt līdzās tradicionālām kultūrām un biodinamiskajām kultūrām. būtu jāspēj dalībvalstīm ļaut dot pašām iespēju izvēlēties brīvu, brīvu ģemo kultūrēšanu un audzēšanu. Paldies, un tagad sāksim ar citu kolēģu. Uzstāšanos katram kolēģim dodu pa trim minūtēm, lai mēs noslēgtu šīs debatas saulēcīgi. Sākam ar kolēģi Pilāru Ajuzo. Paldies, priekšsēdē kungs. Paldies um, referentei un, ref, un ēnu referentam Šīs ir sarežģītas tēmas, kas izraisa lielas debates, tāpēc es pievērsīšos tikai. Mm, es nepievērsīšos būtiskiem, dziļiem tehniskiem jautājumiem, tikai juridiskajam pamatam. Es domāju, ka pirms četriem gadu desmitiem arī Amerikā bija līdzīga diskusijas par ģēmo, kas izraisa spontānas ģenetiskas pārmaiņas, bet jebkurā gadījumā ir jāpārvērtē riski, ko rada šie ģēmo, un ir jāpiemēro tie paši pamatu kritēriji, ko mēs piemērojam citos gadījumos, piemēram, dzīvnieku labturībai vai veselības aizsardzībai. Ir dzīvnieku, tātad mums ir jāņem vērā um, Eiropas pārtiks netaitīguma aģentūra iestāde un citas valsts iestādes, kurām ir jābūt galvenajām vērtētājām, gadījumā ierodas kaut kādas šaubas par um, vērtējumu sistēmu. Eiropas vērtējuma sistēmas pamatā ir jābūt zinātniskiem kritērijiem. Zinātniskie kritēriji jāpiemēro. Nedrīkst tikt piemērotas, atvainojos, mūsu vēlmēm, bet tiem ir jābūt objektīviem. ģenētiski modificētie augi, piemēram, mm, tos katru dalībvalsts var brīvi ieviest savā teritorijā. Bet, lai netiktu radīti vīdes riski, runājot par obligāto prasību ieviest līdzās pastāvēšanas pasākumus, domāju, ka tas, tā ir tēma, par kuru mums ir jārunā nākotnē. Uh, direktīva varbūt nav pats labākais līdzeklis, it īpaši, kamēr vēl nav pabeigti pētījumi, ko, ko veic Research Center par pēc iespējas um, piemērotākajiem, labākajiem praksēm katrai kultūrai. Tas ir viss, ko es gribēju teikt. Es negribu ievērst ieslīgt detaļās. Tas ir sensitīvs, delikāts jautājums. Un tajā ir jāņem vērā visi uh, zinātniskie pētījumi, lai mēs netiktu manipulēti nekādā veidā. Paldies! Paldies, tad var dodu kolēģi Balco. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt bizottság! Rendes jogalkotási eljárás második olvasatánál. Paldies! Mēs uh, esam nonākuši pie tā brīža, kāpēc uh, kāpēc mēs to saucam par vienkāršo procedūru, nevis apspriešanās uh, koplāmumu procedūru, tāpēc, ka parlaments nevēlas, lai par visiem mūsu priekšlikumiem tiek pieņemts kopīgs lēmums. Un es domāju, ka pat uh, tīri tiesiski mums nav pienākums to pakļaut vienot, uh, vienkāršotai procedūrai. Parlaments ir nācis klāja pavisam skaidru atzinumu juridiskajam pamatam ir jābūt citādam. Tas ir kaut kas izšķirošs. Tā nav tāda pati pieeja. Pieeja mainās atkarībā no tā, vai mūsu juridiskais pamats ir vienotais tirgus, jo šādā gadījumā dalību valstu lēmumu, dalību valstu iespēju pieņemt eh, lēmumu ir atšķirīga atkarībā no tā, vai te runa vairāk par vīdi vai par veselību. Dažiem, e, daži elementi liecina par to, ka ir tirdziskai bāzē jābūt pamatoties uz vīdi. Tagad, ja kāda dalībvalsts to vēlas izmantot, kāpēc ir kaut kāds e, grozījums, kas paredz, ka tikai pamatotos gadījumos Komisija var nosūtīt šo prasību dalībvalstīm. Vai komisija ir kaut kādas tiesības filtrēt šīs prasības? Es neredzu nekādu pamatojumu, kāpēc dalībvalstīm būtu jāatņem šī brīvība pašām izvēlēties. Es uzskatu, ka komisāra, eh, kā referents darbs ir uzslavas vērts un mēģināšu panākt pēc iespējas labāku kompromisu. Es pārstāvu Ungārijas eiroskeptiķu partiju. Eiros, uh, Ungārija noraida ģēmo, un tagad mēs mēģinām piešķirt lielāku manevru telpu dalību valstī. Ja kāda dalību valsts vēlas atteikties no ģēmo vai no ģēmo ražošanas, tad uh, ir process, analīze, debats, kas sāks un beigās var nonākt pie lēmuma. Nē. Mēs uzskatām, ka tas viss ir eh, kādas dalībvalsts prerogatīva, tāpēc es saku, ka šādā gadījumā par spītu visiem uzlabojumiem mums ir tikai pamat risinājums Odenī. Kungs, lūdzu. Kur tieši. Paldies, priekšstādātāji. Mēs šeit saskaramies ar ļoti sarežģītu jautājumu. Es uzskatos, ka ir jāpauž tos viedoklis visam skaidri. Tātad mūsu priekšā ir tipisks gadījums. Mēs vēlamies sniegt risinājumu Eiropas Savienības līmenī. Eh, risinājumi, ka katra dalībās pieņem pati, šādā situācijā nepieņemam. Paldies referantei par to, ka viņa ir nonākusi līdz šādam risinājumam. Visi iepriekšējie darbības posmi nedrīkst apdraudēt iespējamo rezultātu. Tad mēs mēģinām paplašināt ietvara uh, perimetru, un līdz ar to mēs riskējam nonākt pie neskaidra rezultāta. Būs vesela virkne procedūru, kas būs pārāk sarežģītas. Ja ir kāda dalībvalsts, kas vēlas būt brīva no ģēmo, tad ir jāspēj garantēt šai valstī šādu iespēju. Mēs jau esam pieņēmuši šādu lēmumu un īstenot šādas pasākumas. Runājot par pārobežu piesārņojumu, es domāju, nevajag par zemu vērtēt to, ka šādi lēmumi varētu mazināt šāda veida piesārņojumu. Dalībvalstīm ir jāspēj pieņemt šādas lēmumus un piesārņojuma. Gadījumā jāpiemēro princips piesārņotājs maksā, taču no tā vēl mēs esam ļoti tālu. Es domāju, ka Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūrai savā riska izvērtējumā ir jāspēj izvērtēt riskus objektīvu. Es domāju, tas tad būtu grozījums. Ņemot vērā, ka laika man vairs nav daudz, vēlos uzsvērt tikai vienu vēl pēdējo lietu. Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības zināt, ko viņi ēd, ko viņi patērē Es domāju, ka mēs varam panākt kompromisu, taču pamatprincips ir šāds. Cilvēkam ir tiesības un tās ir jāievēro. Es domāju, ka tiesība aktos ir jāpieturs pie šie pamatprincipi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hauslinga. Kungam. Hauslinkungs, jā, manuprāt, ja mēs vēlamies diskutēt par nacionālām aizlieguma tiesībām, tad mums arī Junker apsolītais eh, atļaujas eh, princips ir jāsagaida. Mums solīja pēc pusgada to, mēs nevaram šos divus principus eh, apspriest neatkarīgi vienu no otru. Mēs visi esam neapmierināti ar audzēšanas atļaujas procedūru, tas nav demokrātisks Un arī EFSA principi ne visiem ir skaidri, līdz ar to šīs lietas ir jāskat kopā arī sarunu procesā. Jo es baidos, ka tad, kad mēs eh, izrunāsim nacionālo valstu aizliegumu tiesības un būs tāda vienošanās ar koncerniem, tad tāpat laikā tiks pateikts, uh, Jā, bet tad eh, attiecīgi Eiropas līmenī nacionālajā standarta nav pieļaujami Eiropas līmenī. Mums ir jānovērš tas, ka šādi darījumi tiek slēgti. Eiropas tiesības ģēmo audzēšanā ir nevis jācē novārtā, bet jāstiprina. Mums arī jāļauj, piemēram, Spānijā audzēt kultūras eh, bez ģēmo, ja viņi to vēlas. Nevar būt tā, ka šeit ir jāsaskaņo tas ar bioloģisko lauksaimniecības principiem. Ir jānodrošina arī pietiekama pārskatāmība, lai būtu pietiekami viegli iegūt pārskatu par teritorijām, kur ģēmo tiek audzēts. Mēs nevaram vienas puses prasīt, ka to, ka, ka vienā valstī tiek ievērot viena principa, bet citā pavisam citi, tāpēc es esmu noskaņots ne tikai atļaut šobrīd dalību valstīm pašām lēmt, kā to darīt. Mums ir nepieciešams stingrākas prasības un atļaujas piešķiršanas procedūra ir jāmaina. Mēs noteikti atgādināsim burtiski katru dienu Junkar kungam to, ko viņš ir solījis. Paldies! Grazie, adesso la collega. Paldies. Tagad Petir kungs, kundze lūdzu. Lijepo gospodine predsjedniče, ja bih samo željela podsjetiti da... Paldies priekšsēdētājs, pavisam īsti atgādināšu e, situāciju Horvātijā. Tur nav iet, iespējams laist tirgu e, ģēmo. Visi Eh, kas rīkojas atbilstošai procedūrai, ir aizlieguši eh, ģēmo laišanu tirgu, bet bites jau par to nav informētas. Un eh, šeit vajadzētu ietvert arī vienu jomu, kas nav pietiekami skatīti, respektīvi piesardzības principu un Kartahens protokolu. Tas nozīmē, ka sabiedrībai ir jāpiedalās balsoties uz Arhus konvenciju. Mēs esam ļoti nobažījušies par šo priekšlikumu. Jo šajā priekšlikumā rakstīts, ka pēc tam, kad uh, riska izvērtējums ir veikts Eiropas Savienības līmenī, tas vairs uh, nav jāpamato tālāk ka konkrētais produkts var kādas negatīvas sekas izraisīt. Tieši pretēji dalību valstīm tad ir jāpierāda, ka tomēr pastāv risks, ka atsevišķas teritorijās nav šie ģēmo atļauti. Vai netiek atļauti drīzāk? Eiropas iedzīvotājiem turklāt ir šeit paredzētas dažādas aizsardzības uh, dažādi aizsardzības principi, nav paredzēti gan e, nekādu pārobežu konsultāciju pasākumi. Šis priekšlikums ir kaut kas jauns e, vidas aizsardzības jomā Eiropas līmenī, un es ceru tomēr, ka nākotnē ne citi tiesību akti netiks līdzīgā veidā grozīti. jo, nu, globāli skaroties, Eiropas Savienība varētu mēģināt to darīt. Es vēlos tomēr pateikties tiem, kas uzstāja uz uh, tiesiskā pamata mainīšanu no 114. pāntu 192, 192. pāntu. Un šobrīd uh, arī par tiesību piešķiršanu uzņēmumiem uh, Eh, kas var vērst eh, prasības pret valsti, pret suverēnu valsti, nu tam ir jā, jātiek mainītam, to nevar tā atstāt. Thank you. I'm going to... Paldies. Es turpināšu šī sanāksmes vadīšanu. Nākošais runātājs ir Mazuronis kungs. Dekoju. Mili kolegos. Paldies. ģēmu ietekme uz cilvēku veselību īpaši ilgtermiņā vēl nav kārtīgi izskatīta, izmeklēta, tāpēc mūsu nostāja jābūt visnotaļ piesardzīgai un konservatīvai. Mēs nedrīkstam sasteigt lietas, mums jānosaka pavisam skaidri noteikumi. Vide un veselība jāaizsargā pēc iespējas vairāk, jo ģēmu ietekme ir neatgriezeniska. Ja mēs ļoti eh, stingri sekojam eh, aizsardzības, eh, piesardzības noteikumam, tad mēs izstrādāsim atbilstoši kritēriju sārakstu. Arī šīs direktīvas transponēšana nacionālais tiesība aktos ir ļoti svarīga. Ja jūs vēlaties nodrošināt juridisko noteiktību, tad mums ir jānosaka 24 mēnešu uh, noteikums šo prasību transponēšanai. Dalībvalstīm ir jāpielāgojas, jāizstrādā atbilstošie noteikumi. Iepriekšējais periods 6 mēneši nav pietiekums, tas jāpaildzina līdz 12 mēnešiem. Vēl viens svarīgs priekšlikums šai uh, priekšlikumā ir termiņi. Mēs nezinām, uz kādu pamatu tik noteikti šis divu gadu termiņš dalību valstī. Šī termiņa ietvaros ir paredzēts, ka dalību valsts var pieprasīt, lai tās teritorija tiktu svītrot no ģēmo kultivēšanas teritorijas. Tas mazina dalībvalstīm iespēju reaģēt uz visiem, eh, visām juridiskām izmaiņām. Man ir šaubas par 75 dienu termiņu, kura laikā komisija var izskatīt dalībvalsts pieprasījumu šis ilgais termiņš var izveidot zināmu juridisku caurumu un nacionālā līmenī vēl nebūs iespējams īstenot tiesību aktus. Tāpēc es domāju, ir svarīgi, lai dalība valstis varētu izmantot vajadzīgos pasākums tūlīt un izmantot nacionālas pasākums tūlīt pat. Uh, Lietuvai un citām dalībvalstīm ir ļoti svarīgi, lai kritēriju saraksts nebūtu visaptvarošs, un dalībvalstis kā riska pārvaldnieces varētu ierobežot vai aizliegt ģemo kultivēšanu. Katrai dalībvalstī ir jāparedz pietiekoša brīvība un tiesības, lai tā pieņemtu lēmumu par ģemo kultivēšanu savā teritorijā. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik dank mevrouw Ries, Ries als rapporteur. Um, Paldies, saka nākošā runātāja, pateicos Rīsas kundzei. Runājot par subsidaritāti, tam jābūt pamatprincipam. Atbildībā ir vien jāpaliek dalību valsts pārziņā un esam apmierināti par references iesniegtiem grozījumiem. Tas, tas, protams, nedrīkst noteikt, eh, nozīmēt nedrošas situācija ražotājiem. Galvenais šeit ir pilsoņi. Referenti uzsver pārobežu risku. Tiek ņemts vērā pārejas periods zemniekiem, kas kultivē ģemo, ja tiek pieņemts lēmums par alternatīviem pētījumiem, tad jābūt skaidri noteikam, kurš par to ir atbildīgs. Uh, un mēs uzskatām, ka Eiropas komisijai pašai ir jāspēj pieņemt lēmums, piešķirt uh, juridisko lēmumu spēku EFSA lēmumiem. Četru gadu periods ir gana garš. Eiropas komisija ir izpildu iestāde un Mums ir jābūt iespējai pašiem izskatīt šo procesu un mūsu pašu tempā piešķirt eh, atļauju. Runājot par vides aizsardzības vadlīnijām, padoms sākotnēji nostāja manā skatījumā bija labāk, un es gribētu zināt, ko par to var atbildēt referenti, bet iesniegšu arī grozījumu. Nākošais komentārs saka, Jāvara kungs, ir manis paša komentārs, runāšu un garvalodā. Arī es vēlos pateikties eh, Rīses kundzei par viņas paveikto darbu strādājot pie šī ziņojuma. Grozījumu priekšlikumi manā skatījumā ievērojami uzlabo sākotnējo priekšlikumu. Šie priekšlikumi ir arī atrisina zināms izšķiroši jautājums, taču vēlos eh, pievērst jūsu uzmanību uz šo grozījumu pār pārobežu piesārņojumu. Dalībvalsts obligātie pasākumi, grozījums, kas piedāvā šādu risinājumu. Dalībvalsts nevar izmantot savu brīvību, ja tā nevar īstenot pasākums pret pārobežu piesārņojumu, lai sargātu savu teritoriju, kas ir brīnoģēmu. Taču dalībvalsts līmenī uh, katrā dalībvalstī atsevišķi šis jautājums varbūt arī neatrisināms. Katra dalībvalsts pat izmanto savus aizsardzības pasākums, un tas nozīmē to, ka būs aizsardzības pasākumi, piemēram, attāluma ziņā, tik dažādi, cik daudz dažādu dalībvalstu, un tā ir paradoxāla situācija, jo dalībvalstīm ir robežas ar dažādām valstīm, varbūt te varētu būt pasākumi, kas ir atšķirīgi pielāgoti saskaņot ar to, kuras ir šīs konkrētās valsts kaimiņu valstis. Lai varētu ievērot šo grozījumu priekšlikumu, es domāju, ir vismaz ir jānosaka zināmi minimālie kriteriji Eiropas līmenī. Šie kriteriji varētu iezīmēt aizsardzības minimumu, lai tās dalībās, kas pieņem lēmumu aizliegt ģēmo, varētu panākt, lai šis aizliegums tiktu respektēts, lai nenotāktu globāli un juridiski pie tādas situācijas, kas ir pilnīgi sadrumstalota, nekonsekventa un nepārvaldām. Es pats iesniegšu šo grozījumu un vēros, vēlos slēgt, re, pievērst referentes Um, uzmanību. Džardīnī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs. Es izteikšos ļoti īsi, jo daudz kas jau tika pateikts. Arī es uh, vēlētos pateikties referentei par veikto darbu, piekrīt pamatnostājai pat, ja dažas, ja ir daži, dažas rūpes un bāžas, kuras jau tika izskanējušas šeit, it īpaši manā valstī Itālijā, kas ir pret ģēmo audzēšanu. Un šeit tiešām pastāv līdzās pastāvēšanas problēma starp ģēmo un tradicionālajām kultūram. Piesārņošanas risks ir noteikti jākontrolē. Neilgu, pirms neilga laiku Itālijas ziemeļos tika klajā laukā audzēti augi, kas tika piesārņoti ar ģēmo, ko atnes vai nu vējš vai insekti aputekšņotāji. Un ziemeļa zona, kas ir robeža zona, šeit kontaminācija ir iespējama pat 10% apmērā. Pat ja mēs, ja mums nav skaidri noteikumi, tad gadu gaitā šit, šis piesārņojums varētu augt pieaugt un pilnīgi iznīcināt pat tradicionālās kultūras, un mēs beidzot, beigās nonāksim tikai pie ģēmo, un visiem, visiem mūsu pārtiks izstrādājumiem būs jā, jāliek e, marķējums ģēmo, jo to prasītu attiecīgie marķēšanas noteikumi. Tātad līdzās pās, pārstāvēšanas pasākumiem ir jābūt efektīviem, lai ņemt vērā pārobežu piesārņojumu un, manuprāt, ir jābūt arī lieliskai, lielākai tiesiskajai noteiktībai. Proti ir jābūt sīkāk izstrādātiem pamatojumiem. Jāņem vērā arī privātās intereses, bet pie viena jāgarantē publiskās. Tāpēc ir ļoti labi, ka ir iesniegt tieši tādi grozījumi, kādi ir. Paldies! Un tagad mēs nonākam pie šo komentāru beigu daļas. Vārds tiek dots veselības ģenerāla direktorāta pārstāvim no komisijas. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsētāja kungs. Es tomēr gribētu uzsver trīs lietas. Pirmkārt, nākamā priekšsētāja Junkera kunga deklarācija paziņojums savā misijas vēstulē viņš lūdza pēc sešiem mēnešiem pieņemt lēmumu par ģēmo atļauju procesu gan attiecībā uz augiem, gan dzīvniekiem. Tātad šeit ir mm, nākamais komisārs Andriju Kaitis, nākamajos sešos mēnešos um, gan parlamentā, gan padomē mm, būs piedāvās šo priekšlikumu, tas viņam būs saistošs un notiks arī debatas. Bet ir jau šobrīd skaidrs mums, bijušajai un nākamajai komisijai, ka šis process ir saistīts ar GMO un dalībvalstu iespēju aizliegt uh, tos audzēt savā teritorijā, ir saistīts ar jaunu pieeju. Pat ja 2010. gadā mēs vēl, protams, nezinājām, kādas instrukcijas nāks no nākamā priekšsēdētāja Junk Junker kunga. Runājot par 114. un 192. pantu kā juridisko pamatu, mēs piedāvājām 114. jo tieši saskaņā ar to tika pieņemta direktīva 2001-19, tā ir māca direktīva vai pamatdirektīva, un uzskatām, ka 114. pants pretēji 192. pantam Ar to mēs varam aizsargāt ne tikai vidi, kā tas ir 192. panta gadījumā, bet arī dzīvnieku augu veselību, kā arī cilvēku veselību, kur pretim 192. pants ir saistīts ar specifisku vides aspektu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka 114. pants kā juridiskais pamats ir piemērotāks. Šis priekšlikums groza tikai daļu mm, esošā regulējuma. Nākamais jautājums ir par pirmo fāzi, kas nebija padomas priekšlikumā, to, eh, komisijas priekšlikumā to ieviesa padome, par mm, to varēs izteikties padomas pārstāvis, uzskatām, ka tā ir progresīvāka nekā otra fā, otrā fāze, jo pirmā fāze dod vairāk pilnvaru un rīcības brīvības dalību valstīm. Tā dod mazāk tiesību um, biotehnoloģiju uzņēmumiem. Tā dod brīvas rokas dalību valstīm, kuras bez pamatošanas var brīvi lemt, piemēram, pieprasīt no uzņēmumiem ne, neaudzēt dalībvalsts teritorijā ģenētiski modificēts augus vai organismus. Šā brīža situācijā uzņēmumi prasa atļauju 28 dalībvalstīs, un ja š, mēs saglabājam šo pirmo fāzi, tad dalībvalstīm ir tiesības um, aizliegt audzēšanu savā teritorijā. Uzskatām, godīgi sakot, ka šī pirmā fāze dod lielākas garantijas dalību valstīm, un tā dod arī juridiskas gar garantijas, jo tā ļauj aizliegt audzēšanu savā teritorijā, kas šobrīd nav iespējams. Jo dažās dalībvalstīs ar valstu tiesību aktiem ir iespēja aizliegt bet tie visi ir juridiski ļoti neaizsargāti mehānismi un patreizēm var nonākt pretrunā ar savienības tiesībām. Tieši tāpēc mēs pat, ja nebijām šī pirmās, šīs pirmās fāzes mehānismu izstrādātāji, mēs uzskatām, ka tas uzlabo komisijas sākotnējo priekšlikumu un acīm redzami arī tam ir tas ir jāsasaista ar otro fāzi. Mums tā tad ir jāsāk ar pirmo fāzi, un tikai tad mēs varam pāriet uz otro. Īsi sakot, tie bija šie trīs jautājumi, kurus es lielos vilcienos gribēju aplūkot. Tālāk jautājums par uh, pamatojumu sarakstu. Šobrīd ir septiņi pamatojumi, kuros ir ietvert arī pirmajā lasījumā parlamenta piedāvātie jautājums, vai tie ir jāprecizē, jāizskaidro vai jāizvērš. Domājam, ka jo viņi ir, jo detalizētāki tiek būs, jo ierobežojošāki tie kļūst dalību valstīm, vajadzētu būt pēc iespējas mm, piedāvāt aizvien plašākus pamatojumus lai atteikumu gadījumā pārējot uz otro fāzi būtu iespēja pamatot šo aizliegumu. Lūd, lūk, priekšsēdētāji kungs, mūsu īsumā mūsu apsvērumi par svarīgākajiem jautājumiem, kas interesē jūsu komitejas locekļus. Paldies, un tagad es nododu vārdu kolēģei Rīsai, kura noslēgs šo diskusiju. Pavisam īsi, ja vien iespējams. Nu, es neatsākšu visu debatas, ja mēs redzam, kādas ir šeit grūtības, eh, kāda ir mana nostāja un katram līdzreferentam. Es domāju, ka jūs jau kundze un eh, viens no Ungārijas kolēģiem pieminēja šo uh, brīvības aspektu. Juridiski tā ir jāparedz tām valstīm, kas vēl sacīt neizmantot opt-out iespēju. Jāskatās, mēs piekrītam tam, ko padomu šeit piedāvā, mēs vairāk vai mazāk piekrītam priekšlikumu, un nebūs viegli atrast gru, um, kompromisu, starp stāsa kunga, levies kundze nostāja, kas vispār to nezinu, basta. Nu, grozības izklausīsies labāk, bet, nu, es saprotu, jūs nostājat citā, ka vēlas iestāties par to. Es saprotu, ka kompromiss par dažam jautājumu, kā šis būs neiespējams. Vēlos nākt klajā ar priekšlikumu kas piedāvā divus mērķus e, - procedūras efektivitāti un caurskatāmi. Es neesmu tik pārliecināta par to, uh, kā sacīja komisija, ka mēs te iestājas par pilnīgi skaidrošību. Šils par ņau uzdeva jautājumu, kas tad eh, garantēs, ka dalībvalsts varēs pilnīgi brīvi pieņemt savu lēmumu. Es domāju, ka šeit eh, direktīvas teksts ir ierobežojums un pirmā fāze ir tāda kā soft law procedūra, kas ir leģitīma, un Eiropas parlamentam ir iespēja grozīt šo tekstu, kas a priori šajā teksta daļā vispār nav ierobežojuši. Tad es domāju, te vēl bija pārš pārpratums. Es nezinu, vai padomē viņš to teica, vai man, ka pamatojums saraksts nav pietiekoši, kāpēc mēs neatgriezāmies pie parlamenta saraksta. Nē, tieši to es arī gribēju atgriezties pie mūsu sākotnējām prasībām, uh, debatēm, ne tādu pašu pamatojumu, kā to prasīja komisija, bet mums ir skaidri argumenti, dalībvalsts sev var aizsargāt, lai aizsargātu tāds savus optaut lēmumu. Un es saprotu tos dalībvalsts, kas ir nostājušies šādā pusē. Tātad ar argumentiem par kritiem jābūt pavisam skaidriem. Jā, Geringas kurces. Saprot, mēs te komitejā ar ēnu referentu apspriedām. Šis progress ir sava veida sarkanā līnija dažām dalībvalstīm, dažām politiskām grupām, to jau mēs nojaušam. Saprotam, ka juridiskais dienests nav vēl nonācis pie vienprātīgas atbildes Eiropas parlamentam bija savs skaidra nostāja, vēlamies, lai juridiskais pamats būtu vīdes apsvērumi. 2003. gada regula, kas tiek izmantots vairākumā gadījumā, pamatojas uz lauksaimniecību, iekšējo tirgu un veselību. Jautājums varbūt vēl ir neatrisināts, taču es esmu bijis gana konsekventi piedāvājis un atbild arī Gerlina kundzei, kāpēc jāatgriežas pie parlamenta nostāja mēs uh, pārņemam to, kas gandrīz vienbalsīgi tika pieņemts. Uh, nevajag taču viss sākt no nulles. Es saprotu diezgan vienbalsīgi, ka ir grūtais jautājums par šo līdzās pastāvēšanu. Piekrītu priekšsēdētāju vietniekam un arī kolēģim, ka šajā grozīmē jāizsaka skaidrāk par eh, konkrētiem kritērijiem, kas nodrošinātu eh, atbildību par līdzās pastāvēšanu. Es saprotu, ka te ir atšķirīgi viedokļi, un tātad mums arī turpmāk būs jāstrādā kopā, taču ļauju jums pastāstīt par šo eh, darbu, darba grafiku. Paldies! Kolēģi arī ir tagad kalendārs. Kalendārs parāds ļoti stingrus grafikus, jo mums ir 15. oktobris 20.00, kad mums būs balsojums. Envi komitejas 5. novembra mandātam un arī vienošanās ar padomi apstiprinājumam, kas notiks 2015. gada janvārī. Un tad arī tiks lemts plenāra sēdē 2015. gada janvārī tad mēs varam šo punktu uzskatīt par izskatītu un pāriet uz nākamo darba kārtības punktu saistībā ar jauno pārtiku. Es ceru ļoti īsi pastāstīt par to. Ceru, ka kolēģis um, referents ieradīsies, ja ne, tad Gerlings viņu aizstās. Kā jau tika runāts, regula par jaunie, jauno pārtiku jau ir, tiek apspriest ilgu laiku. 2008. gada 14. janvārī komisija iesniedza priekšlikumu, kas tika apspriests parlamentā un padomē. Šis leģislatīvais process bija ļoti ilgs un samierināšanās procesā net neizdevās panākt gala vienošanos 2011. gada 28. aprīlī. Tā iemesla dēļ arī šis priešlikums netika pieņemts un nekļuva par Savienības tiesību aktu. Šobrīd mēs vēl aizvien atrodamies, mm, mūsu priekšā tā tad ir ierobežotākas dabas priekšlikums, par kuru mums vajadzētu izteikties. Priešlikumā ir iekļauti secinājumi, kas tika panākti vienošanās, tātad, kas tika panākta samierināšanās komitejā un kur puses bija puslīdz vien, vienisprātis. Un tagad referenta vārdā dodu iespēju izteikties Girlingas kundzei, un pēc tam runās arī pārējie deputāti. Paldies. Paldies. Eh, es lasu Nikolsona kunga sarakstīto, tā kā eh, tas eh, nav gluži manis sacītājs. Atvainojiet, ja tas mazliet kokaini, mazliet izklausīsies. Paldies par piedalīšanos pagājušo otrdien seminārā, paldies par diskusijām, cerams, ka visiem bija iespējams sagremot manu ziņojumu pirms šodienas sanāksmes. Mani grozījumi, cerams, uh, Eh, pavirzīs mūs tuvāk visu ieinteresēto pušu eh, vienprātībai, jaunai pārtikai un atļaujām pārtikai no trešām valstīm. Manuprāt, grozījumi atspoguļo patērētāju eh, nozares un ēnu referentu un referenta viedokli. Vēlos pieminēt ēnu referentu paustās bažas un kā es uz tām reaģēju. Uh, Definīcija par to, kas īsti ir jaunā pārtika, joprojām ir viens no galvenajiem jautājumiem, pa kuriem ir grūti atrast e, kompromisu. Definīcijas problēma risināšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Pirmkārt, ko nozīmē patēriņš ievērojamā līmenī. Grozījumi numur 4, numur 5 un 40 ir īpaši jāuzsver tie nodrošinās to, ka patērētājiem un nozars pārstāvjiem ir pietiekama informācija par ražoto pārtiku vai patērēto pārtiku. Poka kungs eh, pieminēja otrajā pantā minēto visu pārtiku, all food. Jā, tas varētu nozīmēt, ka ne, visiem pārtiks produktiem tiek piemērota eh, atļaušas procedūra, kas nav nepieciešama. Attiecībā uz administratīvo uh, slogu mazināšanu, tad komisijas formulējums pilnībā uh, apgāst šo principu. Pokungs uh, eh, tāpat arī pauda uh, komisijas priekšlikumā trūkstošo atsaucu uz ietekmes novērtējumu. Līdz ar to apsvērumā numur divi es uh, ierosinu aizsar, pieminēt atsauci uz uh, dažādu interešu aizsardzību. Klonēšanas jautājums ir, uh, ir joprojām neatrisināts šajos centienos grozīt jauns pārtiks regulu. Daudzi kolēģi ir pauduši savus bažas, kā klonēšana izskatīs cauri tādam caurumam likumdošanā, ja mēs to neskatīsim paralēli jauno Eh, jauno pārtiku. Es vēlētos paralēli skatīt šos jautājumus, bet mums jābūt arī realistiem. Tīpaši ņemot vērā vēsturi šim priekšlikumam. Gan patērētājiem, gan nozarei ir nepieciešama skaidrība attiecībā uz jaunajā pārtiku. Klonēšana visdrīzāk nebūs kaut kas tāds, kur mēs īstermiņā panāksim vienotu viedokli. Komisija ir nodalījusi klonēšanu un jauno pārtiku iemaz, konkrēti iemeslu dēļ. Un uh, pārtika, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem, ir jāskata kā atsevišķs jautājums. Tāpēc es nepieminu to savā ziņojumā. Es piekrītu stāsts kungam, ka ir nepieciešama pāreiz pasākumi. Manās diskusijās ar eh, komisijas un padomas pārstāvjiem man eh, apsolīja, ka ja vienlaicīgi šie divi tiesību akti netiks apstiprināti, tas tomēr negatīvi neietekmēs tos. Tālāk nanomateriāli. Uh, tas ir viens no vissarežģītākajiem jautājumiem šajā priešlikumā. Es izlēmu negrozīt komisijas iekļaut atsauci, jo tas nodrošina nu, nepieciešamo tiesisko noteiktību. Esmu uh, gatavs uzklausīt dažādus argumentus, uh, Kā parādīja otrdienas seminārs, nanomateriāli ir strīdīgs jautājums daudziem, bet mums jāatcerās, ka jaunai regulai ir jāveicina inovācija un ieguldījumi. Manuprāt, 10% slieksnis, kas ir noteikts, var drīzāk kavēt to kas attiecas uz īstenošanas un deleģējumam aktiem, nu, tur man ir dažādi argumenti. Es zinu, ka lauksainiecības un tirzniecības uh, komiteja nostāja ir atšķirīga. Pēdējā gan vairāk ļaut uh, risināt uh, nepieciešamās uh, lietas, uh, bet ir jāpiemina vēl cits aspekts - datu aizsardzība. Mēs vēlamies lielāku sadarbību starp zinātniekiem un nozari, lai iekļautu inovatīvus produktus. Uh, iekļauju savu grozījumu 24. pāntām. Cerams, tas arī palīdzēs īstenot šīs idejas. Tēs kungs paudu bažas par caurskatāmību. Es atbalstu uh, sarakstu, jauno pārti, jauns pārtiks sarakstu, kuram viegli piekļūt un kas būtu caurskatāms. Cerams, ka esmu atrisinājis galvenās bažas savā ziņojumā, uh, kas bija uh, Um, izteikti attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Kā es sacīju seminārā, tuvāko dienu laikā sagaidu daudz grozījumu, bet ceru, ka panāksim vienošanos par šo priekšlikumu. Tāds ir mans mērķis un ar nepacietību gaidu iespēju ar jums sadarboties un dod vārdu pašam Nikolson kungam. Grazie. Non so se l'onorevole Nik. Paldies. Nezinu, vai cienītais Nikolson kungs vēlas kaut ko piebilst. Lūdzu. Ne, um, paldies Gerlings kundzei par sacīto, es atvainojos. Es neesmu pilots, mēs, man bija jānokļūst šeit lidojot, nu, diemžēl es kavējos, atvainojos par to vēlreiz. Paldies tālāk Jūzo kundze, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšstādē kungs. Vispirms vēlētos pateikties Nikolsona kungam un Kiringas kundzei, kas runāja viņa vārdā par šo patiešām būtisko ziņojumu, kas atbildēja, kurā tika aplūkots visas manas bāžas, kādas man bija par, padomu, par komisijas priekšlikumu, īpaši attiecībā uz jauno kategoriju ieviešanu jauno, jaunās pārtīks definīcijā. Tā bija tēma, kas visus nopietni satrauca. Runājot par jauno, jaunajām kategorijām, kas tiks reglamentā, reglamentētas no 97. gada regulas laika. Svarīgi ir noteikt, kas ir jauna pārtika un kas nav, kā arī grozīt jau esošos noteikumus, ņemot vērā to, kas trešajās valstīs tiek uzskatīts par droši lietotu pārtiku. Es negribu izteikties vēl par to daudz sīkāk. Saistībā ar termiņiem ko um, referents minēja, ka ir nepieciešams minēt termiņus. Protams, tas tā ir. Mums ir jābūt pēc iespējas elastīgākiem, jo mēs no decentralizēta procesa pārējām uz centralizētu procedūru. Un, kas attiec uz komisijas paredzēto pār termiņu, ko tā dod pārtiks drošības aģen, nekaitīguma aģentūrai izskatīšanai esmu pilnīgi viensprāts, ka tāds ir vajadzīgs, un tas tiks ālāk, lai tas pats arī attiec uz termiņiem, kas būtu jāizvirst Eiropas pārtiks ķēdes un dzīvnieku labturības pastāvīgajai komitejai. Ir, protams, jāpieņem reāli termiņi, lai tos varētu arī ievērot, lai, lai un vēl vēlētos atzīmēt atbalstu, ko saņēmu no Čīles parlamenta, kur pārstāvi šo, šobrīd nav klāt, un tagad paldies un vārds tiek dots sociālistu grupas pārstāvim. Reporter for his work. Es vēlos pateikties referentam, kurš uh, strādāja pie šī jautājuma, jo šis ziņojums ievērēm uzlabo komisijas sagatavoto dokumentu. Īpaši augsti novērtēju to, ka atkal ir ieviestas uh, atsevišķas kategorijas, kā daļa no definīcijas. Nu, tāpat arī otra, otro grozījumu. Dažas lietas vēlos tomēr pakomentēt cenšoties aktualizēt eh, likumdošanu iepriekš eh, šai jautājumā, tas nebija eh, izdevies. Tas tika iekļauts šajā ziņojumā. Komisija tagad iekļauj, ka klonēšana ir jāregla, jāregulē ar atsevišķu jautājumu, ar atsevišķu tiesību aktu. Jautājums, kas notiks, ja klonēšanas tiesība akts ievērojami atpaliks savā progresā Tas tātad ir nepieciešams nodrošināt, ka, lai tas sātos spēkā pēc iespējas ātrāk, lai ieviestu atsevišķu pārējais pasākums, un tāpēc es īpaši augstu vērtēju 32. grozījumu no referenta, un esmu pārliecināts, ka atsauce uz direktīvu par uh, dzi, vien uh, par um, direktīvas par gaļu no klonētiem dzīvniekiem laišanu tirgu. Iespējamo nākotnē paredzēto izmantošanu kultūru vai subkultūru, līdzīgas gaļas produktu laišanu tirgu, audu izmantošanu. Manuprāt, tas ir īpaši jāatrunā apsvērumu punktos, lai tas būtu skaidri pateikts, joprojām problemātiski saskatu de definīciju nanomateriāliem. Tas, ka jaunās pārtiks regula e, runā par nanomateriāliem, kas ir atrunāti 1169 no 2011. gada pārtiks informācija patērētājiem, kas tika formulēta tikai marķēšanas nolūkā. Tas, manuprāt, ir ļoti problemātiski. Uh, Tiepaši 50% nano daļas, eh, kā sastāvdaļas, eh, lai varētu klasificēt to kā nanomateriālu, nav eh, pieņemama saskaņā ar EFSA aģentūras noteikumiem kā robežu vērtība. Un vēlos uzdot jautājumu referentam, varbūt arī komisijai, vai viņi varētu mazliet paskaidrot referenta priekšlikumu attiecībā uz datu aizsardzību, respektīvi 91. grozījumu, kur sacīts, ka datu aizsardzība jānodrošina publikāciju, pētījumu publikāciju gadījumā zinātniskos žurnālos. Manuprāt, komisijas priekšlikums bija aizsardzības nodrošināšana tikai tad, ja dati netiek publicēti. Paldies, tālāk Polsens kundze. Paldies! Paldies arī Nikolsonu kungam! Manuprāt, jaunais priekšlikums ir labi pārdomāts, ļoti saprātīgs. Esmu ļoti apmierināta ar ideju iekļaut atkal kategorijas. Tas padara lietas precīzākas un ir labāk saprotams, kas īsti ir jaunā pārtika. Tas ir svarīgi, jo, godīgi sakot, komisijas priekšlikums bija tāds eh, izplūdis, neskaidrs. Līdz ar to mēs pamatā tikai varētu atbalstīt šos priekšlikumus. Vienīgā lieta, ko vajadzētu rūpīgāk papētīt, ir eh, tas punkts par vides izvērtējumu jauniem, ietekmes uz vidi izvērtējumu jauniem produktiem. To es rūpīgi papētīšu, paskatoties, vai nav tekstu pamadaļā tomēr iespējams to iekļaut, nevis kā šobrīd tas ir apsvērumos. Man tas liekas ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams eh, izvērtēt kopējo risku, tā kā Tam es īpaši pievērsīšos, lai paskatītos, eh, kur to varētu iekļaut teksta pamatdaļā. Bet vēlreiz paldies par izdarīto Nikolsonu kungam. Lielisks priekšlikums sagatavots. Priekšsarētājs paldies! Paldies, Polsens kundze, un tagad vārdu dodu kolēģei Boilanam, kolēģei Boilanai. Paldies, priekšstādāja kungs, un gribētu pateikties referentam par šo darbu, tomēr man ir dažas bāžas gan par ziņojumu, gan par priekšlikumu. Saprotu, ka jebkuram uzņēmumam iesnieguma iesniegšana var būt ļoti frustrējoša, tāpēc termiņiem vajadzētu būt pēc iespējas īsākiem, bet tas nedrīkst, protams, negatīvi ietekmēt drošības novērtējumu jaunās pārtiks vērtējumā ir jābūt piesardzīgiem, it īpaši, kad runājam par pārtiku, kuru Eiropas pilsoņi iepriekš nav patērējuši. Kā tas ir pamata princips gan komisijas priekšlikumā, gan ziņotāja ziņojumā. Būtu jānos, būtu grūti arī noteikt termiņus attiecībā uz nanotehnoloģijām, jo zinātnieki vēl nav viensprāts par to, kas ir droši, lēve, eh, droši līmeņi. Tāpēc ir grūti, ir dīvaini, ka mēs apsteidzam notikumu gaitu un mēģinām jau tagad kaut ko regulēt. Varbūt būtu prātīgi nelikt vienā, nemest pār vienu kārti mm, sēnes un aļģes ar šiem nanotehnoloģijām iegūtajiem produktiem. Tie ir atšķirīgu kategoriju produkti un tie nav zinātniski vēl pietiekami pārbaudīti, tāpēc nebūtu gudri tos uzreiz celt patērētājiem galdā. Šajā ziņojumā referents nosaka, eh, norāda, ka trešo valstu pārtika, kuru uzskata par jaunu Eiropas Savienībā, būtu jāuzskata par tādu, ja tā ir primāri ražot saskaņā ar regulas 178.2002 noteikumiem. Primārā ražošana nozīmē audzēšanu, novākšanu, izslaukšanu, zvejošanu, medīšanu, arī savvaļas augu uh, lasīšanu, savākšanu. Vai nebūtu vienkārši jānoraksta, jānorāda primāri ražotī produkti, citādi mēs kategorija pārāk plaša, te būtu vajadzīga pret, te būtu jābūt precizējums, un 12. apsvērumā būtu jānorāda neatkarīgi no apstrādes. Vēl ir jābūt jāprecizē ražošanas procesi, kas var ietekmēt pārtiku. Runa par komisijas priekšlikumiem tur arī būtu jāparēdz rūpīgāk trešās pasaules valstu pārtikas uzraudzība. Un, manuprāt, arī formulējums, ka atļauju dodam tikai tad, ja jaunais produkts nav būtiski mazvērtīgāks patērētājiem, ja pārāk neskaidrs, būtu vajadzīga lielāka tiesiska noteiktība gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Domāju, ka ietekme uz cilvēku veselību būtu jāizstāja ar formulējumu drošības risks cilvēku veselībai. Tas faktiski precizē darbības jomu, kurā var nospraust drošības mērķus Tā kā nanopartikulas sīkdaļiņas pārtikā ir grūti atklāt, tad ir grūti šeit precizēt darbības jomu. Visbeidzot, runājot par pārtiku un sabiedrības veselību, ir jābūt arī pēctirgošanas uzraudzībai vai monitoringam, ne tikai dažos gadījumos, kā to paredz referents. Tātad es ceru, ka ar ēnu referentiem mums izdosies grozīt un uzlabot šo tekstu. Paldies! Grazie, adesso la parola al kolēģi. Paldies, tagad vārds kolēģim stājasam. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir septiņi komentāri. Pirmkārt, to pieminēja arī Bolans kundze. Piesardzības princips. Tas ir uh, visā likumdošanas procesā ļoti svarīgs faktors. Tam es piekrītu, tātad mums būs kopīgs grozījums. Otrakārt, tas, kas visā šodien stāstā neatainojas, ir tas, ka jaunā pārtika sniedz jaunus labumus patērētājiem. Es uzskatu, ka, ja ir jauna pārtika, tad no tās jābūt arī kaut kādam jaunam labumam, un tas visā šai stāstā arī jāiekļauj. Treškārt, ko darām ar pārtiku no klonētajiem dzīvniekiem? Gērlings kundzes tekstā. kuru referenti ir apstrādājusi, ir minēts, ka juridiskai noteiktībai pēc pārejas perioda ir jātiek pārsk pārskatītē. Mums tas rada bažas, mums zaļajiem, jo mums ir aizdoms, ka te būs uh, juridiski trūkumi. Mēs vēlamies, lai šai tiesību aktā būtu skaidri noteikts, kas katru brīdi noteikt, noteikts un kad ir jāīsteno Eiropas komisijas pieņemtais lēmums. Tre, Ceturkārt, nanotehnoloģija. Pok, Poka kungs to pieminē. Mēs pat labam strādājam ar e, definīciju, kas tiks pārskatīta. Mēs arī iesniedzām iebildi par e, šo informēšanu. Līdz šim tiek izmantots marķējums attiecībā uz 50%. Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde ierosina izmantot šeit 10% slieksni. Es uzskatu, ka tas ir svarīgs aspekts, taču mums te nav uh, jā, jāskar tagad martiešanas noteikumi. Es redzu, ka cilvēki ar bailēm uz mani skatās pat labam. Taču es domāju, ka vajadzētu šo tēmu tomēr apspriest šajā kontekstā. Es uzskatu ka mēs eh, te ievērojam tādu kā uh, konservatīvu pieeju. Mums būtu jāievēro 10%. Piektkārt, uh, referents saka, ka būs uh, gūtas, grūti šīs diskusijas par deleģētajiem aktiem. Taču mūsu nostājai par tiem būtu jābūt uh, stingrai, kāpēc, lai mēs šādos jautājumos neizmantātu deleģētus, neizmantos deleģētus aktus, jo mēs taču zinām, kā jaunā pārtika ar īstenotajiem aktiem varētu tikt apstiprināta, neparedzot Eiropas parlamentam nekādu iespēju paust savu viedokli bet uh, citi ir noteikti, atti, noteikumi attiecībā uz pārtiks piedevām un krāsvielām. Tas ir loģiski, kāpēc, lai tajā gadījumā es īstenotu deleģētos aktus, izmantot un citā nē. Tālāk sestkārt. EFSA, jeb Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūras eh, iestādes līdzdalība. Devītajā pantā ir paredzēts, ka Eiropas komisija var neprasīt EFSA apstiprinājumu. Te es aicinu atgriezties pie iepriekšējā priekšlikumā, kas paredzēja, ka EFSA vienmēr jānāk klājā ar savu atzinumu. Un septītkārt, attiecībā sārskatāmību. Es jau e, eh, Nikolsona kungam sākumā teicu. Un viņš parādīja, ka e, viņš ir atklāts, eh, atvērts šo jautājumu, skaidrs, ka mēs iesniegsim uh, iesniegsim grozījumu Evi kundzei vārds. Paldies! Uh, jaunās pārtiks definīcijas jautājums. Mums, mūsu skatījumā, šo definīciju nevajadzētu ier, ierobežot, jo mēs uzskatām, ka šī ir joma, kas pastāvīgi attīstās. Mēs nevaram paredzēties attīstību. Ja mēs mēģināsim pārāk precīzi definēt šo lietu, tad uh, mēs pēc tam varēsim izsakot tās attīstībai. Runājot par tradicionālajo, tradicionālo pārtīk tā par automātismu, kas tas ir minēts tekstā. Um, nevar taču aizsargāt iedzīvotājus, kas vēlas uh, izmantot jaunu pārtiku. Varbūt uh, jaunā pārtika, kas vieniem varētu būt problemātiski, citiem nē. Ne Te trūks zināmu priekšnoteikumu, lai varētu noteikt drošības līmeni, jo trūks zinātnisko pētījumu. Piemēram, ir cilvēki, kas, eh, kam ir glutēna nepanesamība. tāpēc, ka ar pirmo lauksaimniecības revolūciju tika izveidoti tādi, tādas sugas, kas, kuras cilvēki nepanes. Es domāju, ka aizstāt vienu pārtiku ar citu var pieņemt, var aizstāt vienu pārtiku ar citu, ja nav nekādu briesmi. Un arī tas jāņem vērā. Jāparedz iespēja Noteikti jauno pārtika uh, komisijai ir jāsniedz savs atzinums, pamatojas ir EFSA atzinuma, ir dalībvalsts atzinuma. Tā tā būtu tāda vienota pieeja komis, kom, kopienas līmenī. Un vēl viena lieta, mēs noteicām kritērijus jaunai pārtikai. Tur var iekļaut arī dzīves cikla izvērtējumu bez uh, pārtikas uh, rādītājiem mums jāņem vērā arī ietekmi uz vidi. Vēl divi komentāri. 22. pāns. Aizsardzība nevar attiekties uz informācijas sniegšana 23. pants mums nav pieņemams. 28. grozījums, kas saistīts ar 23. pantu, atceras, attiecas uz informēšanu par drošību. Tu te nevar paredzēt uh, konfidencialitāti. Un runājot par jauno elementu īpatsvaru, mēs domājam, ka EFSA piedāvātais 10% slieksnis ir jāņem vērā. jā, būs lielāks īpatsvars, tad, eh, tad tas jāuzskata par jaunā pārtiku. Paldies! Eh, lūdzu, aprobežoties ar trijām minūtēm maksimāli, lai mēs varētu laiku spēt savu darbu. Paldies, priekšstādātāji, saka šeit Pierikas kundze runājot ar referenta priekšlikumu saistībā ar jauno pārtiku, nedrīkst aizmirst to, ka jaunā pārtika ir jauna iespēja, ja vēlamies, lai visai pasaulē būtu pietiekoši pārtiks. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Līdz ar to te jābūt tādai pieejai. Mm, jābūt kopienas pieejai, nevis sadrumstotai pieejai. Runājot par definīciju, mēs vēlamies, lai nebūtu visaptarošas sāraks. Vēlamies, lai dalību valstis varētu būt brīvas savā lēmumā, ko tās uzskata par jauno pārtiku. Un tālāk runājot par uh, novatorisku pārtiku, rū, ražotājiem ir jābūt galvenajai, galvenajam vārdam šai ziņā, kas ir jaunā pārtika. Uh, jāņem vērā arī vides aspekti, sabiedrības veselība, taču galvenais ir pārtiks nekaitīgums visā pasaulē. Kaputo kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātā. Es izteikšos pavisam īsti, tāpēc, ka daudz, ka šeit jau izskanēja. Vēlēju, vēlējos kaut ko paskaidrot. Pirmkārt, vēlos pateikties referentu kungam Nikolsonam viņš ieviesa novel food kategoriju, kuru bijām aizmirsuši. Bez juridiskās noteiktības šī kategorija attiec tikai uz dažām precēm. Daudz te jau pieminēja klonēšanas jautājumu. Eiropas Savienībā šai ziņā ir likumdošanas trūkums. Es uzskatu, ka mums uzmanība jāpievērš ir pārejas pasākumiem, kas ļaus īstenot jaunās pārtikas regulas īstenošanu. Tas attiec tātad uz produktiem, kas nāk no klonētiem ziniekiem, tikai pēc tam, kad jaunā direktīva par klonēšanu tiks pieņemta. Runājot par deleģētajiem aktiem, protams, mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāpanāk pēc iespējas vairāk kompetenču. Es domāju, ir svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu iespēja kontrolēt uh, preču sārakstus, kad tie tiek paplašināti. Runājot par nanotehnoloģiju, uh, kolēģis Pošs jau minēja, kāda ir mūsu grupas nostāja. Es uzskatu, ka mums ir pēc iespējas lielākā mērā jāvienojas ar EFSU, jo galvenais ir nodrošināt patērētājiem drošību. Ir viens termins, viena definīcija, kas nav pietiekoši plaši analizēta. Šī definīcija ir jāpaskaidro. Mums ir jāpaskaidro, kāda ir atsauces. Uh, kritēriju visnotaļ objektīvā veidā. Te pamat loma ir, protams, spēlējama Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādē, koordinējot savu darbību dalību, valsti, dalību valstīm un ar uh, jaunās pārtikas uh, padomu devēju komiteju. Runājot par eh, tradicionālo pārtiku no trešām valstīm, šajā gadienā es ierosinātu, ja nebūs pamatotu iebildu, lai automātiski pēc tam, kad uh, procesa sākumā tās būs izvirtē, iz, izvērtējis EFSA, tās automāts būtu pieņemta. Paldies, Gardīnī kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji, arī es izteikšos īsi. Es varu paslavēt to, ka mēs šeit aprobežojamies ar jauno pārtiku un atstājam pie malas visus cits jautājums, kas saistīti ar dzīvnieku klonēšanu. Es biju pārstāve delegācijā sarunās par šo jautājumu. Es atceros, kā sarunas eh, notika, un eh, mēs tā varam nonākt tikai pie bezizējas situācijas. Līdz ar to jaunā pārtika jāskata atsevišķi, jo mēs zinām, eh, kādas nostājas te jau ir izskanējušas. Tā tad augstu vērtē šo izvēlu. Taču līdz tam uzskatu, ka liela darba daļa jau ir paveikta, jo ir panākt diezgan plaša vienošanās. Šī nozara ir tik jutīga. Es vēlos nākt klājā ar priekšlikumu, nezinu, vai tas jums būtu pieņemams. Negribu ietekmēt visu darba grafiku, jo mēs, protams, visi vēlamies, lai darbs pie šī tiesība aktu beigtos vēl Itālijas prezidentūras laikā taču Ņemot vērā to, ka rīt uh, padomē norisināsies jauno, jaunās pārtiks darba grupas sanāksme, tā vietā, lai termiņš būtu piekdien, vai mēs nevarētu iegūt vēl pāris dienas klāt termiņam jo šis jautājums ir tik jutīgs, ka mums ir jāsaprot, kāda ir šīs darba grupas secinājumi. Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas. Nu, šis temats ir tik jutīgs, ka ja mēs to neregulēsim pareizi, tad tas var uh, ierobežojumi, ievērojami ietekmēt visu lietu. 24 vai 48 stundas taču neietekmēs visu procesu, bet mums, mums tā būs nozīmīga iespēja. Varbūt to varētu paredzēt. Lai mēs vienkārši neiekļautu kaut kādas eh, kļūdas, lai mēs skaidri zinātu, kādā virzienā mēs ejam. Paldies! Paldies! Tad Bāca kungs lūdzu. Tisztában vagyok azzal, hogy egy hosszú jog... Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka esam nonākuši pie gara likumdošanas procesa beigām un ka tagad ir pienācis laiks to veiksmīgi noslēgt, taču esmu jauns deputāts šeit un tomēr gribu sniegt savu viedokli. Tika sacīts, ka šim priekšlikumam ir jāatbilst subsidiarietāts principam, un tad ir sacīts, ka dalībvalstis atsevišķi nevar izpildīt šī priekšlikuma mērķi. Kāpēc? Tāpēc, ka dalībvalstis ar savām individuālām procedūrām Eh, panāktu tādu sadrumstalotu pārtiks nekaitīguma līmeni, kas skaitītu, kaitātu patērētājiem. Es domāju, tā ir kļūdīga pieeja. Daudzās dalību valstīs ir tāda drošības pasākuma un kriterija, kas ir stingrāki nekā Eiropas Savienībā kopumā. Es uzskatu, ka šajā gadījumā Te nav runa par direktīvu vai priekšlikumu, šeit ir runa par regulu. Ir brīvā pārtiks preču kustība Eiropas Savienībā, un dažās dalībvalstīs ir tādi pārtiks nekaitīguma kritēriji, eh, kas attiec arī uz pārtikas precēm. Šeit komisija par savu galveno mērķi pieņem pārtikas brīvu kustību, un tātad galvenie kriteriji šeit ir tie, kas izriet no Eiropas komisijas. Es domāju, ka mēs būtu varējuši izstrādāt mazāk ierobežojušas kritērijas Eiropas Savienībai. Bet komisija ir piedāvājusi regulu, kas par galveno uzskata brīvo preču aprit, kā jau es sacīju, un neļauj dalībvalstīm pieņemt pašām savām. Paldies! Paldies, dod vārdu komisijai, kas izskaidros savu nostāju. Paldies, priekšsētāji kungs! Es gribētu rezumēt uh, dažos punktos. Um, jūsu kolēģu teikto pirmkārt par klonēšanu. Komisija paralēli jaunajai pārtikai 2013. gada beigās izsnie, iesniedza priekšlikumu, lai padomu un pār, parlaments varētu apspriest arī šo jautājumu, jo klonēšana ir eh, projekts, kas neatstāja vienaldzīgu ne padomu, ne parlamentu bet uzskatot, ka klonēšana ir polemiskāks jautājums nekā jaunā pārtika, mēs vēlētos tomēr um, pātrināt uh, diskusijas jaunās pārtikas jomā, jo šeit ir inovēšanas potenciāls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Daži no jums tomēr pauda vēlmi tajā laikā, kamēr vēl nav pieņemts likuma teksts par klonēšanu, si, e, precizēt e, klonēto organismu statusu. Kamēr šis jaunais teksts nav pieņemts, mūsu skatījumā no klonētiem dzīvniekiem iegūtā pārtika, piens, gaļa un tam līdzīgi paliek uh, jaunās pārtikas kategorijā un tā kā šobrīd vēl nav izteikts pieprasījums, bet um, uh, to varēs izskatīt tad uh, pārtiks drošības aģentūrā. Nākotnē ir paredzēts aizliegt uh, klonēt dzīvniekus, bet um, līdz tam mums vēl ir jāprecizē situācija. Otrs jautājums par citu jauno, jaunās pārtikas definieš, definīciju, kas izņemot klonēto pārtiku. Protams, ka tiesiska noteiktība ir vēlama, bet mums nevajadzētu būt pārāk ierobežojošiem. Mums ir jaunās pārtikas saraksts, tāpat kā vecajā regulā, un rodas problēmas ar kukaiņu klasifikāciju vai skorpions vai cīrcenis ir jauna pārtika vai nav. Jebkura veida sašaurinātās definīcijas var radīt tiesisku neskaidrību. Principā mēs esam labvēlīgi izturamies pret krī, uz kriterijiem balstītām de, definīcijām. Bet trešā lieta - īsākie termiņi protams, ir pilnīgi saprotama. Ražotāji ir ieinteresēti īsākā termiņā, lai varētu ātrāk sākt tirgot jauno pārtiku, bet ir nepieciešami starp, die, starp dienestu konsultāciju pasākumi un citas lietas, un mēs negribētu uh, iestāties par pārāk īsiem termiņiem, jo citādi mēs nevaram apmierinošā, apmierinoši apstrādāt lietas. Runājot par pārtikas nedrošības āģentu iestādes vērtējumu, tāpat kā amerikāņi, kanādieši, austrālieši, mēs saskaramies ar nespēju ar neiespējamību sas, prognozēt uh, šīs te nanopartikulas, piemēram, ja to ir mazāk nekā 50% un 10% slieksnis vispār ir nereāls, un tas ir ļoti žēl, bet pārtiks jomā marķējumam 10, 10% līmenis būtu vēlams, bet kamēr mūsu laboratorijas tehni, tehnoloģijas neļauj noteikt, vai pārtikā ir 10, 20, 30 vai 40 procentu nano um, daļiņu, mūsuprāt, nebūtu pieņemami um, paredzēt šādu slieksni. Turpretim nākotnē mēs varētu ierosināt šo slieksni, kas šodien ir 50%, varētu samazināt, ņemot vērā laboratorijas tehnikas attīstību. Arī pārtiks aģentūras, sadarbības pārtiks iestādes eksperti mums norāda, ka 30, 20, 10% mēs nevaram pietiekami skaidri noteikt. Mēs nonāksim pie šiem zemākiem sliekšņiem tad, kad kad tas būs iespējams, jo skaidrs, ka patērētāji grib būt informēti. Atkarībā no šī, šī, šīs te procentuālā īpatsvara ir iespējams noteikt pārtiks drošumu. Tas ir tātad etiķēšanas, nevis drošuma slieksnis. Un nākamais piektais punkts ir datu drošums datu drošības, atvainojos, tas ir, tam, tas ir jāsasaista ar regulu, kas paredz datu drošības pasākums, piemēram, nedrīkstētu pieļaut kaitīgu situāciju ražotājiem, ja būtu divu veidu regulējumi. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem, no vienas puses jāaizsargā patenti un inovācijas, bet no otras puses ir jāļauj uzņēmumiem arī izstrādāt jaunus produktus. Un tāpēc mūsu skatījumā ir vērts rīkoties piesardzīgi. Un visbeidzot, deleģētie akti, kā zināt, nākotnē komisija, kas pēc jūsu komis, apstiprinātajiem, pēc tam, kad visi komisāri tiks apstiprināti, komisija nākotnē vēlēsies panākt situāciju, kad parlaments aizvien vairāk piedalās, aizvien sistemātiskāk piedalās deleģēto aktu izstrādē. Piemēram, parlamenta personāls varētu um, būt līdzdarboties komisijas darbā, kad tiek sagatavot šādi akti, kas ļaut komisijai jau iepriekš, kas ļaut parlamentam jau iepriekš uzzināt, ko komisija taisās darīt, un tas jums arī ļautu labāk reaģēt uz tādiem aktiem, kas jums šķiet nepiemēroti. Visbeidzot, priekšstādāja kungs, atzīmēšu, ka mēs cieši sastrādājāmies ar Nikolsonu kungu referentu un arī ar ēnu referentu, lai šis priekšlikuma teksts varētu virzīties uz priekšu, cerot arī panākt vienošanos padomē. Grazie, paldies un paldies komisijai par dažiem tehniskiem precizējumiem un tagad dodu vārdu kolēģim Nikolsonam, kurš noslēgs šīs debatas. Uh, much, Paldies, priekšsarētāji. Paldies arī vis, visiem, kur izteicās. Es izteikšos ļoti īsi, kā jūs visi zināt. Šis ir diezgan tehnisks ziņojums, tas būtu pats mazākais, ko par to var teikt. Es zinu, ka daudzi kolēģi uzdeva jautājumus šodien, un acīm redzot, ka arī personāla līmenī mums ir jāsaskaņo visi šie grozījumi par nanotehnoloģiju tika uzdots jautājums. Es jau domāju, ka tas būs viens no tiem punktiem, ar kur mums būs grūtības, tad, kad ja, koplēmuma procedūrā jāmēģina atrast kompromisu, bet es atgādināšu komitejai, varbūt, ja padomu nespēja vienoties, varbūt mēs varam uh, pamudināt viņus tos darīt, bet es domāju, ka šeit nav iemeslu satraukumam. Mums skaidri ir jāizlem, ko mēs darām ar nanomateriāliem un jāizdara pareizā izvēle. Kā jau tas tika norādīts, šeit tas ir ļoti svarīgi. Jūs prasījāt, vai termiņu var pagarināt. Nu, es esmu atkarīgs no citiem, es jau pats labprāt, bet man sekretariāts saka, ka ja mēs, nu, mēs, protams, varam piekdien četros pēcpusdienā šo termiņu noteikt, bet ja mēs pārliekam līdz pirmdienai, tā kā visi dodas ceļā uz Strasbūru, Es nemaz eh, neizteikšos, ko eh, es vai citi domāju par šo nepieciešamību ceļot uz Strasburu, bet tad mēs zaudējam šo laiku un nebūs rakstiskais tulkojums gatavs nepieciešamajā laikā. Es ceru, es pareizi sapratu šo skaidrojumu. Tad pirmdien, eh, novembrī Strasbūrā, lai šie dokumenti visi būtu iztulkoti. Tur tā problēma ir. Es domāju, ka nāksies mums pieņemt šos nosacījumus. Es labprāt pats dotu vairāk laika, bet eh, dažkārt ir nepieciešams eh, ņemt vērā citas lietas, un tas, ka mums ir Strasbūrā novembrī jābalso, tas ir svarīgāk. Mums būs, atcīmredzot, vairāk jāpastrādā, bet savādāk vēlos pateikties visiem par komentāriem. Tie bija ļoti noderīgi. Paldies arī komisijai. Uh, Ar nepacietību gaida sadarbošanās iespēja arī turpmāk ar ēnu referentiem. Domāju, ka rezultāts būs ļoti labs, tikko sāks ienākt grozījumi, tad skatīsimies, kur varam atrast kādas iespējas kompromisiem. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, Džeims! Paldies, Džeims! Un tagad darba kārtības kalendārs. Kā teici, reāli būs grūti panākt uh, tulkojumu un grozījumu rakst, iztulkošanu saulaicīgu nākamajām sanāksmēm, jo nākamajā, nākamā nedēļa jau ir Strasbūras nedēļa, un Strasbūrā ir daudz grūtāk visu pabeigt un nosūtīt uz tulkošanu, tāpēc mēs paliekam pie darba kārtības, kas mums bija paredzēta. 17. oktobrī 10. no rīta grozījuma iesniegšanas gala termiņš, pēc tam 6. 5. 6. novembrī vērtējums, balsojums Envi komitejā ārkārtas sēdē ir paredzēts 24. novembrī Strasbūrā. Un ar to arī noslēdzam dienas kārtības punktus mūsu komitejā un paldies visiem dalībniekiem un mēs uz ar sanāksmi komitejā uzskatām par slēgtu un pārējiem uz sanāksmi ar koordinatoriem.